Um, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Pirms sāksim mūsu uh, darba uh, cēlienu, cik zinu, tad uh, tulku kabīnēm ir uh, kas sakāms. Latviešu tulku kabīnē paziņojumu nav. Thank you very much. Um, right, ladies and gentlemen. Um... Labi, dāmas un kungi, pirmkārt atvainojos, ka būšu kopā jums tikai kādu pusstundu. Diemžēl. Jo es skatos uz mūsu darba programmu, esmu tiešām uh, sajūsmā. Mums tas ir izcili. Uh, mūsu darbs uh, cīņā pret terorismu, šo gadījumā tieši iestāties par kiberdrošību, esam uzaicinājuši gudrus uh, Uh, referents, un pirmkārt mm, ir uzaicināts Lārs Pilsners, kurš ir vācietis un ir pats neatkarīgais eksperts kiberdrošības jautājumos, uh, kiberdrošības um, jautājumos. Viņš ir strādājis gan ASV, gan arī Vācijā. Uh, viņš uh, faktiski gan pats neno, neveica militāro dienestu, bet gan pie, toreiz veica alternatīvo dienestu. Uh, Bet tas, protams, bija atbilstoši viņa kvalifikācijām, un viņš attiecīgi varēja savus prasmes pielietot. Tālāk Ramī Fatī no otras puses. E, savukārt tieši e, no militārās joms un strādājis Izrēlā, ir e, strādājis Izrēlas e, armijā jau 29 gadus un ir atzīts eksperts kiberdrošības jomā. E, Savukārt kādreiz viņš arī vadīja um, civilo nodaļu uh, valdībā, kas ir tiešā veidā saistīta ar premjera biroju. Un tad es došu uh, pirmkārt vārdu Hilskungam. Jā, nu, lūk, esam atraduši īsto. Faktiski šodien divos, trīs naktī tikai pabeidzu sagatavot šo visu. Paldies, Džefriem, par uh, ievadvārdiem. Ja jums būtu vēl kādi jautājumi, protams, par mani, un manu biogrāfiju. Aicinu jūs iepazīties arī ar manu mājaslapu, kur jūs uzzināsiet arī, protams, galvenos jautājumus, ar ko es nodarbojos. Šodien es mums aicināts, lai runātu tieši par kiberdrošību un kiberterorismu. Kiberdrošība kļūst ar vien nozīmīgāks jautājums, apzinoties, kā Eh, teroristi darbojas. Pirmkārt, jau TV Sankmonda, eh, Franču televīzija bija šis uzbrukums 15. gadā, eh, kas tieši sākotnēji vienkārši tika uzskatīts par hakeru uzbrukumu, bet vēlāk tika kvalificēts kā terorismu uzbrukums, kiberterorisms. Tad mēs precīzi atspoguļojam daudzos tos ievainojumos punktus, kas mums vēl ir rūpīgi jāizskata. Un īpaši, kas tad mēs sakam, šie nekaujas mērķi, kas arī kļuvuši par mērķiem terorismu. Un tā iekļaus arī kritiskās infrastruktūras sarakstā. Mums ir, protams, izstrādājuši Eiropas atbildē kritiskās infrastruktūras gadījumos, bet papildus ir jāskatās, kas notiek ar tīklu. Šodien mums ir ļoti svarīgi, kur mēs skatāmies uz šo konvenciālo, civilo uh, drošību, un kas kļūst savā ziņā vistiešāk veidā atkarīgi no tehnoloģijām, vismaz rietumos. Tādēļ šobrīd sākšu ar to, ka es mēģināšu iepazīstināt, kā tad vispār ir, ko nozīmē kiberterorisms un kā mēs to saprotam, un kiberterorisma darbība interneta lietotāju vidū. Mēs redzam, ka teroristi izmanto internetu, lai e, kā savu komunikāciju kanālu, kā tiklošanas kanālu, lai. Izmantojot arī Skype un Messenger, sazinātos savā starpā. E, iepriekšējiem nemaz nemēģinot atrast e, tādus e, komunikāciju kanālus, kas šifrētu un kodētu viņu personas datus. Tālāk ir šī aktīva transfers, kur mēs runājam par pētnieciskajiem darbiem. Faktiski tas arī ir diezgan atvērtā veidā, netik daudz kā šifrētā veidā, par ko runāsim atsevišķi vēlāk. Tālāk pētījums par pašiem mēķiem Mums ir, piemēram, atvērtie dati, kā Wikipēdija, kurā ir uzsvērti tieši arī ļoti precīzes vietas par kritisko infrastruktūras nodrošinājumu, kā, piemēram, elektro spēkstacijas. Vai, piemēram, es pat atradu arī tādu vietni, kur tika par 10 dolāriem pārdoti piekļuves kodi lidostām. Tas jau ir pieejams tirgū. Tas tiek piedāvāts tātad konkrēts veids, ko jūs varat nopirkt, lai ielaustos kritiskajā infrastruktūrā. Tad mēs nerunājam tikai par kiberudrošību un kiberuzbrukumiem, bet arī jau kinētiskiem uzbrukumiem. Atbalstītā rekrutēšana un uh, līdzekļu vākšana. Te mēs skatāmies, protams, arī internet tīklā, jeb pašā pasaules tīklā, World Wide Web, uh, kā tiek uh, izplānot šī propaganda, um, kā mēģina uzrunāt uh, ar vien jaunas atbalstītājas. Tālāk nākamais Deep Web, dziļais tīkls. Kas tas īsti ir? Nu, lūk, tas jau mēs iebra, iepazīstinām, es vēlos iepazīstināt tieši vairāk ar savu pētījumu. Dziļais tīkls Deep Web. Uh, Faktiski tas nozīmē, ka jūs varat anonīmi meklēt, eh, surfot eh, tīklā, iegūt eh, nelegāli, ko vien vēlaties. Narkotikas, kas ir plašākais produkts, bet tāpat arī ieročus, sprākstvielas un arī uzsākt uh, uzbrukumu. Piemēram, Beneluks valstīs tiek meklēts kāds arābu pilsonis, arābu izcelsmes pilsonis, kurš uh, ir tirgojis tieši šādus ieročus, un jāatzīst, ka ar vienu nav iespējams viņu notvērt. Vairs iestādes viņu nevars, viņam nevar sadzīt pēdas. Tā, tā ir milzīga problēma. Tas, ko es minēju vēl iepriekš, um, šie rādītāji, kas raksturo parastajā surface web, to, ko mēs saucam internets, tātad iepratim deep webam, piemēram, steroīdi. Tad tas ir tā kā deep web ir tā kā steroīdu uzpumpēts internets. Faktiski, tu jūs izmantojat pilnīgi anonīmai komunikācijai. Un veicot akadēmiskos pētījumus, mēs varam mm, konstatēt tikai to, ka um, Nu, beidzot ir izdevies pacelt tādu tā kā noslēpuma mainības plīvuru, kas ievieš šo deepweb. Galu galā jau šo nopietni sāk izpētīt gan Eiropols, gan FBI, bet arī skatot, kā tad faktiski viņi strādājuši, tad tas nav tik daudz runa par deepweb, kur viņi iesprūda, bet operatīvā drošībā. Jā, tad cilvēki, kas uh, Eh, tika aizturēti un atklāti par šādu darbību veikšanu un to drošību. Arī ir galvenā pētījuma ideja, kā mēs to redzam. Mēs redzam, ka faktiski DeepWeb ļoti aktīvi strādā un to nopietni izmanto komunikācijai. Tā kā man aizsakās īsi, es tad uzreiz ķeros tālāk, ko sauc par trešā vektora kategorijām. Uh, šobrīd pētnieki tam ir ļoti pievērsušies, kur mēs saucam tātad kiber uzbrukums. Tas gandrīz tā kā ir klasiskā izpratne, ka, piemēram, jūs uzbūvot kādam lielai bankai, dīdos ietvaros, kas ir pārbaudīts jau metodas, tātad arī līdzīgi konstatēts kārtībā arī apvienotā karalistē, tālāk kiberfiziskie uzbrukumi, piemēram, Eh, kodolspēkstacijām, eh, kas ir bijuši Irānā konstatēti. Un nāku, jaunais ir eh, kinētiskais uzbrukums un kiberradītās konsekvences, piemēram, elektrotīklam, kas faktiski var paralizēt ikdienas dzīvi. Nu, piemēram, jūs paši varat pārbaudīt, dodoties mājās šodien paskatieties jūsu interneta browseris. Izvēlēsiet vienkārši vadu, elektrību, un jūs redzēsiet, kas notiek. Nu, cilvēki nekādā mm, veidā vairs šodien nespēja dzīvot bez interneta. 5 minūtes nepaiet, kamēr jūs atkal jau neieskaties internetā vai nemēģināt kaut ko sazināties telekomunikāciju ceļā. Nu, mēs esam atkarīgi no tām. Tā kā tas, ko mēs saucam kritiskā infrastruktūra un elektrotīkli, ir ļoti atvērtā šādiem uzbrukumiem. Jo nu, elektrotīkls faktiski ir lielā mērā neaizsargāts. Un nu, viena problēma būtu, ka nebūtu elektrības, kas varbūt pat nebūtu tik liela uh, katastrofa, bet jūs zaudētu arī internetu savienojumu milzīgos apmēros un faktiski viss no tā ciestu. Tālāk sagatavotās rekomendācijas, ko jums piedāvā pētnieki, lai mīkstinātu šos riskus, jāizstrādā leģislīvais ietvers. Tas nozīmē gan nacionālie likumi, gan starptautiskās tiesības, kas tiek sakārtotas, lai varētu uh, atturēt individus no kiberuzbrukumiem. tālāk, kur mēs veidojam nacionālo un starptautiskos partnerības, plānošanas darbs, lai pārtrauktu šo plānošanu mm, un patvērtu jau šādus plānus. Problēma gan citā. Ja mēs skatāmies vēlreiz atpakaļ deep web izmantošanu. Droši vien, ka jūs nemaz nespējat pieslēgties šīm sarunām, šai komunikācijai deep webā. Protams, cilvēkiem patīk stratēģijas. Tas ir konkrēts instruments, ko arī mēs, kā akadēmiķi, pētnieki, varam jums piedāvāt un ieteikt, lai mīkstinātu šīs iespējamos riskus. Nu, kas vispār tad ļauj kiberterorismam notikt? Tātad mums, kā sabiedrībai, ir šobrīd milzīga, mēs paļaujamies pārāk daudz uz internetu. Um, mums ir šī pārdotas interneta adrese. Uh, Eh, bet tās īsti nav regulētas. Ir, protams, eh, ir lietas, kas ir regulētas, bet ir lietas, kur tas nemaz nav. Piemēram, eh, ceļu satiksme, tas viss ir ļoti regulēts, bet internetu satiksme, var teikt, tas ir viss atvērts. Un tādēļ noteikti ir pavisam skaidri lietas jāmaina interneta izmantošanā, jo, piemēram, jā, vienkārši ir strāvas pārāvums, uh, nu, problēma nebūtu tikai tas, ka mājasemniecībai nav elektropadevis, bet arī, mm, piemēram, jūsu mobilē telefoni, kas uh, nedarbotos, jo, piemēram, Vācijā un citās valstīs mēs esam analizējuši situāciju. Ja trūks strāvas, tad, protams, nedarbojas arī pāris stundu laikā arī mobilē sakari pazūd. Un tas, protams, rada milzīgus nemierus un visu šo situāciju. Pirms pāris gadiem Vācijā arī modelējām šo situāciju un konstatējām, ka piemēram galvenais reģistrs, valsts reģistrs pārcēla arī savu servisu uz citu valsti efektivitātes nolūkos. Un, un pāris stundu laikā vairs lielie daudzi vācu domēni pāris stundu laikā vairs nebija pieejami. Un tas nozīmē, piemēram, kaut vai ziņu, uh, portāli nebija pieņemami, un vāciešiem ir ieradums ziņas meklēt. Mājaslapā, nu, vācieši neskatās tik daudz uh, BBC vai starptautiskās ziņas, viņas uzticas vietējiem ziņām avotiem, un pēkšņi tur daudz no tiem vairs nebija pieejami stundu laikā. Tas bija ļoti satraucoši. Vēl kas faktiski pavēr vārdus tādiem kiberdroši uzbrukumiem, terorismam. Uh, ir pati programmatūra un operatīvo sistēmu pārdevēji. Eh, Padodot produktus, kas vēl nemaz nav pabeigti, kas nav vēl nu, finalizēti tirgumu. Un viņi jau padod tādu starpproduktu. Te nu runājam par to, ka mm, kāda maisaimniece uzglabā savas uh, ēdienreceptes. Nē, nu te mēs runājam šos uh, kritiskās infrastruktūras gadījumus. Nu, tāda veida programmatūru. Uh, Un cits eh, atkal faktors ir tieši vienkārši liela nolaidība, eh, kas pieprasa, lai visu laiku tiktu aktualizēta, bet pasākumi būtu tieši aktualizēt visas programmas, piemēram, Francijā. Mēs redzam, ka ar vien kritiskās infrastruktūras objektos Francija izmanto Windows 95 uh, eh, programmu operētāju vidī. Un tas nav tikai Francijā, tas ir daudz vietām. Un visbeidzot, pats svarīgākais, kas man jāpasaka. Ko es vienkārši sauktu likumdošanas kļūdas, jeb vienkārši tas, ka nepamanīja situāciju un aizgāja nepareizā virzienā. Hakeri jau uzsāk savas darbības un daudzie uzbrukumi, kas jau uzsākās 80. gados. Brīdī ka tas viņi parādījās vispār un sāk savu darbību tā vietā, lai pajautātu viņiem, ko jūs mums varat palīdzēt saprast par šo internetu vīdi, kā tā darbojas. Mēs vienkārši uzreiz viņus sodījām kā krimināls personas. Un šobrīd neviens, neviena valsts valdība nevar samaksāt tādu naudu, lai noalgotu šos hakerus, kā to spēj savukārt ekonomikā interesētās puses, tad cita pretējā puse. Tad, tad kopā salākot, mums ir jābūt kritiskiem pret reālo situāciju, un te jābūt divpusēji pieeja pirmkārt. Ir jāizveido skaidrs uzreiz tāda darba grupa, kas spēj nodrošināt šos kvalificēti izprast reālos draudus. Un tālāk reaģēt reālā veidā, saprast, kā varam mīkstināt šos draudus, kā aizsargāt kritisko infrastruktūru, par to jūs arī šodienas uzklausīšanā runāt, un otrā puse, otrs virziens būtu tieši izstrādāt leģislatīvo, jeb likumdošanas ietvaru, ne tikai runāt par to, ka kiberteroristi ir atbildīgi par visu, bet eh, pirmkārt jau pievērsties sauktajiem veicināšanas faktoriem, ko es minēju šīs programmatūru, operatīvās sistēmas, eh, programmu tirgotāji, kas izmanto šīs programmatūras eh, jau kā nepabeigts produkts. Paldies, jums būtu jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Jā, paldies! Uh, uh, Hils kungs. Um, es domāju, jautājums varētu mēs apkopot vēlāk, uzklausīsim arī nākamo runātāju. Un uh, Rātī kungs, lūdzu jums vārds tagad. Uh, Shalom, uh, good morning and thank Labrīt, liels paldies, ka ielūdzāt mani uz šo sanāksmi. Man ir liels gods būt šeit klāt un runāt par uh, kiberjomu. Kibernoziegumu, kiberterorismas, tas nav nekas jauns Izrēlai. Tas ir vēl viens instruments, uh, kā mūs uh, ietekmēt, un mums ir uh, jābūt uh, ļoti uh, piesardzīgiem. Uh, Izrēlas gadījums ir unikāls tad nav situācija tāda pat kā visā pasaulē, jo Izraēla, diemžēl, ir pieradusi pie dažādiem teroru uzbrukumiem, un tad, kad mēs identificējām, ka kiberjoma ir vēl viens veids, kā mums uzbruks, mums bija ļoti labi jābūt sagatavotiem šajiem, šajiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka terorisms un kiberterorisms uh, ir svarīga aizsardzības stratēģijas sastāvdaļa, un tāpēc mēs arī pastjauninājām mūsu aizsardzības stratēģiju, iekļaujot kiberjautājumus, lai nodrošinātu to, ka Izrēla būtu vislabāk aizsargātā valsts arī kiberjomā. Mēs to um, pacēlām nacionālā līmenī, un svarīgākais, kas notika, ir tas, ka Izraels valsts valdība identificēja kiberjomu arī kā draudu jomu, bet arī kā uzņēmējdarbības iespēju, un par to es vēlāk runāšu. Un premjers Natan Jahu bija viens no pirmajiem, kurš teica, es esmu atbildīgs par šo jautājumu, un tāpēc viss, kas ir saistīts ar kiberaizsardzību, kiberdrošību, ir mana atbildība. Un viņš izveidoja kiberdirektorātu Izrēlā, kas uh, arī uh, sadarbojās ar CERT, eh, ar uh, šo te komandu, uh, un arī kiber izglītības programmu. Es runāšu tikai par galveniem punktiem, jo man nav runa, nav laiks runāt par visu, bet par to mēs varam apspriesties vēlāk. Bet izglītība ir viens no labākajiem veidiem, kā cīnīties pret terorismu un arī kiberterorismu. Un mums ir nacionālās programmas par to, kā uh, mācīt šos jautājumus Izrēlā. Mēs arī identificējām, ka uh, kiber jautājumi nav tikai armijas vai izlūkdienestu jautājumi, tas ir arī civils uh, sektors, civili uzdevumi. Un tāpēc mēs nācām klajā ar jaunām idejām, jaunām iniciatīvām, lai nodrošinātu, ka Izrēla uh, kļūst par vadošo šajā jomā. Mums ir īpaši fondi, uh, inovāciju struktūrās, lai e, jaunu uzņēmumu nāktu klājā ar jauniem e, risinājumiem, kā cīnīties pret kiberuzbrukumiem, kiberterorismu. Šī te e, struktūra tiek atbalstīta arī no kiberdirektorāta puses, un šobrīd ir vairāk kā 450 jaunu uzņēmumu startupu, kas strādā pie šīs jomas. Tas ir skaidrs, ka draudi ir liela, bet tas arī ir atvērs iespējas. Uh, Un mums ir arī Cyberspār, kas ir īpaša ekosistēma uh, Izraels dienvedos Beršībā. Tātad, uh, kopumā sakot, mēs varam teikt, ka Izraela ir spējusi ātri noreaģēt un izveidot koordinētu atbildi uz šo jauno draudu. Un tas nozīmē, ka visas ministrijas, visas valsts sektors, arī nozare ir iesaistījusies, un arī visas citas iesaistītās puses strādā kopā, lai cīnītos pret kiberterorismu. Kāda ir eh, perspektīva attiecībos terorismu Izrēlā? Mēs uz eh, kiber jomu raukāmies kā uz vēl vienu um, ieroci. Mums ir uh, iespēja kā cīnīties pret kinētiskiem uzbrukumiem, bet tagad zinām arī, kā cīnīties pret kiberuzbrukumiem Izrēlā. Un mēs uh, kiber uh, terorismu skatām tāpat kā it kā, ja tas būtu kinētisks uzbrukums Izrēlai. Tātad mēs cīnāmies ne tikai pret um, fiziskiem uzbrukumiem, bet arī uz digit, pret digitālajiem uzbrukumiem. Un mēs nevaram to skatīt atsevišķi. Un tāpēc arī mūsu risinājumi ir tādi visaptveroši, lai cīnītos ar uh, kiberuzbrukumiem. uzbrukumiem. Izraela ir neliela valsts. Mums ir pieci pīlāri, par kuriem nerunāšu šodien, kas eh, veido mūsu ekosistēmu, bet mēs runājam par vienu no svarīgākajām lietām. Tas ir cilvēka kapitāls. Un mūsu cilvēka resursi um, saņēma izaicinājumu, bija jādomā orģināli. Uh, Eh, jo šeit bija kiberuzbrukumi, kur eh, vadošie profesionāļi eh, mums uzbruka, mums tāpēc ir vajadz, vajadzīgi tikpat labi profesionāļi, lai mūs aizsargātu. Un tas ir tas, ko mēs mācām. Mums ir arī nacionālais inkubators. Mēs domājam, kā nākt klājā ar kaut ko jaunu. Mēs mācām cilvēkiem, kā domāt un kā strādāt komandā. Uh, jo, ja jūs veidosiet jaunu uzņēmumu, tad būs jāstrādā komandā, tāpēc mēs sākam veidot šo kultūru jau um, bruņotajos spēkos, un uh, šī te kultūra ir vissvarīgākais vārds. Mēs šeit runājam par kiberkultūru šobrīd Izrēlā. Tāpēc mums arī ir vajadzīgi uh, risinājumi, kas uh, darbojas, jo šie te cilvēki, pret kuriem mēs cīnāmies, tie varbūt uh, uh, individi vai valstis vai mm, pats dārknets, tie ir ļoti gudri cilvēki un ļoti uh, izsmalcināti risinājumi bieži vien tiek izmantot. Un arī izlūkdonestiem ir šeit nozīmīga loma, par to šodien nerunāšu, bet uh, daudzi no šiem te kā sauktiem galvenajiem avotiem jau ir tīklā. Ja mēs vēlamies zināt, kas notiek, kiberuzbrucēji lieto arī to, ko mēs saucam par sociālajiem mēdījiem, un tāpēc sociālajie mēdīji kļuva par ļoti būtiskiem, runājot par izlūkošanu, un daudzi Izraels uzņēmumi um, strādā ar uh, risinājumiem, kā identificēt informāciju sociālajos mēdījos. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi, jo tad, kad mēs runājam par militāro izlūkošanu, mēs runājam galvenokārt par eh, izlūkošanas avotiem, tas ir ļoti delikāts jautājums, bet tad, kad mēs runājam par izlūkošanu tīklā, tad šī informācija pastāv vai nu eh, to var nopirkt, eh, pieņemot darbā uzņēmums, kas to izdara, vai arī mēs varam to paši izdarīt. Un pēdējās izmaiņas, kas notika pēdējos gados, ir pārēj no IT Eh, internetu tehnoloģijas uz OT, uz operacionālo tehnoloģiju, un Hilzes kungs arī par to runāja. Proti, mēs tagad nesaskaramies eh, tikai ar uzbrukumiem mūsu datoriem, mūsu uh, datnēm, bet arī enerģijas tīkliem, mūsu medicīnas iekārtām, uh, transporta līdzekļiem. Es par to šodien nerunāšu, bet um, var iedomāties arī uh, kiberuzbrukums savienotām automašīnām, autonomām automašīnām un tā tālāk. Tātad mēs šeit runājam par cilvēku dzīvībām, un mēs runājam par vides uh, ietekmi, kāda uh, šiem uzbrukumiem var būt. Tātad uh, kiber uh, instrumenti var būt arī ieroči. Uh, lielākās izmaiņas ir tad, tad, kad mēs runājam par kinētiskiem uzbrukumiem, mēs zinām, kurš ir uzbrucējs, bet tad, kad mēs runājam par kiberjomu, tad mēs bieži vien pat nezinām, kas slēpjas aiz šiem uzbrukumiem. Tātad eh, kiberinstrumentu eh, padarīšana par ieročiem ir kļūst par ļoti aktuālu eh, jautājumu, un pārsteidzošā kārtā lielākā daļa informācijas ir um, pieejama brīvā veidā, jo bieži vien Microsoft, Cisco un citu uzņēmumu paši publicē savas vājās vietas. Viņi eh, tātad eh, piedāvā tirgū šos te eh, papildu programmatūras elementus, lai mainītu, un hakeri to izmanto, ēnu brokeri un citi izmanto visizsmalcinātākos uzbrukumu instrumentus, kurus ir izstrādājušas uh, um, izlūku organizācijas visā pasaulē, kas um, šos instrumentus pietiekami labi neaizsargāja. Tad, tad viss, kas tirgo ir, viss ir uh, pieejams, viss notiek. Bet ir arī viens liels pārsteigums. Jums uh, tas nav jādara pašam. Jūs varat uh, nopirkt uh, izlūku dienestu informāciju vai pakalpojumu kā pakalpojumu. Tātad, dārknetā, piemēram, uh, pat nevas tik uh, dārgi tas nav, jūs varat vienkārši pasūtīt uzbrukumu, tas viss pastāv. Digitālais uh, pēdas nospiedums ir uh, tiešām ļoti neliels un nav viegli uh, identificēt, kurš ir bijis uzbrucējs un kā tas ir izdarīts. Nav arī viegli uh, to visu profilēt un uh, konstatēt, kurš to ir izdarījis, jo cilvēki strādā tik uh, smalki un veiksli, veikli, veikli ka to nevar konstatēt, un tāpēc mēs Izrēlā pievērsāmies cilvēku resursiem, um, tātad šie te baltie hakeri, uh, kuri um, arī strādā līdzīgā veidā, bet viņi ir mūsu pusē, un viņi rada jaunus risinājumus. Tātad šeit ir liels uh, biznesa iespējas, diemžēl tas ietekmēs mūsu dzīvi, un tas jau notiek. Tātad uh, vēl vienas uh, izmaiņas ir tās, ka uh, uzbrukumi vairs nav tādi vietēji, mm, tie var būt uh, valsts līmenī. Un, kā jau es teicu, varbūt šis uzbrukums no uzņēmiem, no dārkneta. Un, kad es domāju par uh, kiberuzbrukumiem vai uh, teroruzbrukumiem, es raugos uz viltu ziņām arī uz tā kā tādu psiholoģisko karu, kas jūs dramatiski var ietekmēt. Šie uzbrukumi ir kļuvuši ļoti izsmalcināti, ļoti sarežģīti. Um, tie var būt tūkstoši datoru, kas veica šīs te uzbrukumus, um, mākslīgā inteliģence, AI, un drīz mēs runāsim par kvantu uzbrukumiem, kiberuzbrukumiem. Es domāju, ka um, tie būs tie uh, galvenie vārdi šajā uh, tirgū. Tātad mākslīgā inteliģence, AI jau sāk Eh, tikt izmantota uzbrukumos. Un eh, es domāju, ka arī aizsardzībā mēs to pašu principu varam izmantot, un tāpēc es atgriežos pie tā, ar ko es sāku - izglītību. Kā mums izglītot cilvēkus visos līmeņos, ne tikai akadēmiskajās aprindās, um, bet arī um, zemākos līmeņos, lai tiktu galā ar šiem kiberjautājumiem daži pretpasākumi. Eh, svarīgākais, ko mēs rekomendējām, uh, un es nerunāšu par Izraels gadījumu atsevišķo, kā jau es eh, sākumā teicu, Izraela ir um, saskars ar ļoti lielu uh, draudu apjomu, un tāpēc uh, mums uh, uh, bija ļoti aktīvi jāstrādā, par to vēl ir daudz diskusijas, un ir jauns uh, Izrēlā kiberlikums, ir vajadzīga likuma, ir vajadzīgs regulējums, ir vajadzīgs standarts, lai varētu strādāt. Mēs pieņēmām standartus NIST, Eh, kas ir ASV Nacionālais institūts. Mēs eh, pieņēmām arī Eiropiešu standārtus, mēs augstu vērtējam un vienmēr raugāmies, ko dara ENISA, kas eh, spēlē ļoti būtisku lomu kiberjautājumos, bet tas ir obligāti bez regulējuma. Neviens brīvprātīgi neko nedarīs un nevienu neaizsargās. Es domāju, ka divas lietas būs tās, kas mainīs pasauli. Pirmkārt, regulējums, otrkārt, apdrošināšanas kompānijas. Apdrošināšana, tāpēc ka, ja jūs vēlēsieties aiz, ap, apdrošināt savu uzņēmumu pret kriber uzbrukumiem, tas nav tā kā šeit sēdēt um, Eiropas parlamentā, šeit uh, nav Uh, zemestrīču zonu vai tam līdzīgi, bet tad, kad mēs runājam par kiberjomu, mēs nekad nevaram zināt. Es nezinu, vai apdrošinātāji jūs apdrošinās. Viņi, uh, ja to darīs, tad viņi mainīs noteikums, radot jaunus standartus. CERT. Tas ir uh, viens no svarīgākajiem nacionālajiem, bet nekai, ne tikai nacionālajiem instrumentiem, lai cīnītos pret kiberproblēmām. CERT nozīmē, ka mums ir vajadzīga starptautiska sadarbība. Uh, Startautiska sadarbība ir obligāti nepieciešama, jo vīrus, kas uh, uzbrūk Rumānijai un Itālijai, tā pašā laikā uzbrūk arī Izrēlē, tāpēc mums ir jādalās ar informāciju un ir vajadzīga koordinācija. Vai Izraela ir gatava to darīt? Atbilde ir ļoti skaidra. Jā, mēs vēlamies dalīties ar šo informāciju, tas ir jādara ar visām pasaules valstīm, jo visādi citādi mēs nevarēsim kontrolēt vīrusus. Uh, Un tāpēc eh, Nacionālās sērt vienības un Izrēlā mēs arī pārņēmām eh, šo te eh, amerikāņu koncepciju, mēs arī izveidojam sektorālas nodaļas, mums ir finanšu sērt kas eh, pievēršas finanšu institūcijām. Mums ir eh, enerģijas sērt, eh, kas strādā pie energojomas. Tātad katrā šajā komandā ir savu cilvēku. Vai mēs esam gatavi dalīties ar informāciju? Jā, tas viss ir pieejams publiski visai pasaulē, visai Eiropai. Mēs runājam par NIS direktīvas paplašināšanu, mēs skatām arī, kāda ir likumdošana Eiropā un uh, Eh, ASV, mēs runājam ar Eiropolu un Eirojust, just, bet svarīgākais ir tas, ka mums ir jāpadara informācijas apmaiņa automātiski, lai nebūtu iesaistīti cilvēki. Tam ir jānotiek automātiskā veidā, tādā veidā, uh, lai mēs, protams, neatklātu avotus, bet no otras puses, ja mēs esam konstatējuši, ka Izraēla ir skāris vīrus, mums ar to ir jādalās nekavējoties, mēs nevaram gaidīt, un mums ir īpaši risinājumi, kā to darīt, un arī ar tiem varam dalīties, un to mēs darīsim. Darba grupas. Hirsis kungs runāja par darba grupām. Task force darba grupa mums ir. Uh, Sērti ietvaros tas nav vienkārši izdarāms Eiropā. Uh, Eiropas eh, līmenī, bet mums ir par to jārunā, mums par to ir jādomā. Es vakar runāju ar vienu no domnīcām, viņi arī domā par to, kā te kaut ko varētu panākt, un eh, viena no svarīgākajām lietām ir, ka mēs par to sākam domāt. Mums ir eh, jāatrod profesionāļi, kas to darīs, un eh, arī ar, ar tiesu izmeklēšanu, kas var strādāt. Tie ir šie te top cilvēki, labākie cilvēki, kas identificēs, kas ir šis par vīrusu, kā mēs pret viņu varam cīnīties. Tas nav vienkārši. Un tāpēc eh, tā ir vēl viena joma, kurā Izrēlai um, vajadzētu dalīties ar šo informāciju. Turklāt mums ir jānosprauž arī mērķi Eiropā katrai valstī, tas ir jādara, kādi ir mērķi, kāda ir riska analīze, kas mums ir jāveic, kā mēs prioritizējam šāda veida riska analīzi. Un eh, tagad par izlūkošanu, tas ir eh, svarīgs jautājums, es vienkārši pieskaros galvenajiem punktiem, ko šeit esmu pierakstījis. Mums ir vairāk jāpievērš sociālajiem mēdījiem. Uh, neiedziļināšos detaļās, jo tā ir eh, vesela runa, ko var jums sniegt citreiz. Katrai valstī vajadzētu eh, savus instrumentus un Eiropai vajadzētu savus instrumentus, lai cīnītos pret kiberterorismu mm, saistībā ar sociālajiem mēdījiem. Kādam eh, ir jānāk klajā ar šo te um, informācijas elementu, Tad, kad ir prioritāts, tad jūs zināt, kurus instrumentus izmantosies, kurus avotus, kā eh, varat uh, nodot informāciju, dalīties ar informāciju un kā sadarboties starp uh, dažādiem partneriem. Mums jārunā par kopīgiem uh, pasākumiem, apmācībām. Nevar cīnīties kopā, ja nav bijušas mācības Ir eh, jābūt procedūrai, lai zinātu, ko darīt. Ja jūs saskaties ar kaut ko eh, pirmo reizi, tad eh, jums tas būs grūti. Ir jāveido izglītības schēmas valdības līmenī, arī jānāk klajā ar īpašu algu schēmu, kā mēs esam to darījuši uh, Izrēlā. Mēs uh, nemaksājam uh, šiem te uh, Eh, kibercilvēkiem eh, tikpat cik citiem eh, darbiniekiem, jo citādi labākie cilvēki strādās uzņēmumiem un nevis valdībai. Neviens um, nebūs tāds, kurš gribēs strādāt. Uh, no Eiropas valstīm pie mums. Mums ir jāizglīto mūsu cilvēki, tas ir ļoti svarīgs uzdevums, jo ja jūs izglītosiet savus cilvēkus, tad viņi nedosies uz Silīciju ielai strādāt, viņi paliks jūsu valstī, ja viņiem būtu pienācīga alga. Un um, publiskais sektors, privātais sektors, tas ir svarīgs jautājums. Ir jādalās ar informāciju ar privāto sektoru. Mēs zinām, kas notiek līdz ar to. Mēs gribētu saņemt informāciju, mēs gribētu kaut ko darīt, un ja jūs neinvestēsiet kiberjomā, tā kā mēs jau esam darījuši Izrēlā daudzus miljonus dolāru, ko ir atvēlējis premjerministrs, tad, tad, kad kas notiks, un diemžēl tas notiks, tad tas mums maksās desmitreiz vairāk, dažādā izpratnē. Apmācība par to nerunāšu, kiberlaboratorijas. Eiropas kiberlaboratorijas eh, jums ir jaunu uzņēmumi. Eh, katram jaunu uzņēmumam ir vajadzīga vieta, kur lietas testēt, viņiem ir vajadzīgi dati. Katrs uzņēmums gribētu laboratoriju, kurā var uh, modelēt, simulēt, simulēt uzbrukumus, lai testētu visu. Uh, ko tad darīt. Tā ir ļoti svarīga daļa. Es ļoti ātri sniedzu jums šo prezentāciju. Protams, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Varat uzdot jebkādus jautājumus. Liels paldies par atvēlēto laiku un par to, ka ielūdzāt mani. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Liels paldies! Atvainojiet! Uh, uh ierados vēlāk, bet domāju, ka es nebiju vienīgais, kas kavēja šodien Trumpa kunga dēļ. Nu, ir dažādi traucējumi Trumpa kunga dēļ. Bijuši tagad jautājumu un atbilžu daļa. Pirmā runa paga Rūza Nuro kundze. Paldies! Es gribētu uzdot jautājumu. Jā, nu tā tad. Sākumā teikšu paldies abiem ekspertiem. Jūs ļoti interesanti stāstījāt par notiekošo. Sākumā atsaukšos uz Efratī kunga teikto. Jūs parādījāt ļoti interesantu risinājumu veidu nākotnē, un jūs runājat arī par to, ka viens no lielākajiem instrumentiem ir cilvēka kapitāls. Jūs pateicāt, ka tas ir nozīmīgākais veicināt uh, radošumu un veicināt uh, tādu uh, elites izglītību, kas um, strādā kā komanda, un tā pašā laikā nepieļaujot aizceļošanu un noplodi. Jūs runājāt par uh, militārās jomas iesaistīšanu un izmantot to kā izglītības platformu. Jautājums. Tas kopsakars un, teiksim, tā vide, kurā mēs dzīvojam šeit, Eiropas valstīs, atšķiras no jūsu situācijas. Es nezinu, vai šis militārais dienests, ko jūs tā aprakstījāt, daudzās pastāv. Nu, katrā gadījumā mans pārstāvētajā valstī tas tā nav. Cilvēki ļoti agri nonāk universitātē, jau aptuveni 18 gadu vecumā, un es negribētu, teiksim, tādas konkrētas statistikas datus no jums uh, saņemt, bet es gribētu uzzināt, vai šie jaunie cilvēki, vai viņiem ir tādi, teiksim, talanti, kas uh, tiek attīstīti, veidoti un kas tad ļautu turpināt uh, studēt universitātē pēc uh, militārā dienesta noslēgšanas. Un runājot par uh, talantu atklāšanu, nu, piemēram, jau vidusskolas līmenī, vai ir jau, teiksim, tāda situācija, ka ir īpaši talantīgi cilvēki informatīvo tehnoloģiju uh, jomā un tā tālāk. Vai tad ir tāds speciālais militārdienests, kas ir uh, gatavs šos elementus izcelt, nevis nu, tādu parasto militāro dienestu. Ja kādā atsevišķā gadījumā tāds izteikts talants tiek atpazīts, vai tas tie uzreiz tiek speciāli arī izmantots, kas varētu radīt papildu efektu, ja agri to atklāja. Tas ir pirmais jautājums. Nākamais runātājs Hilzes kungs. Jūs runājat par to, cik nozīmīgi ir, lai būtu noteikumi un ka mēs atpaliekam šajā jomā. It īpaši attiecībā uz atbilstošu jauno attiecību analīzi. Operatoru sektorā ir daudz dažādu piedāvājumu. Jums nebija daudz laika, tātad es gribētu zināt, vai jau ir kaut kāda, teiksim, tāda tā kā pieeja, kurā mēs šeit būtu aktīvi uzrunāti regulējošu darbību veitu. Nu, atbildēsim tādā pašā kārtībā, kā tika uzdot jautājumu. Pirmais runātājs Efratī Kongs. Jūs teicāt, ka uh, kiberjoma ir arī kultūras jautājums. Mums nācās to mainīt arī Izrēlā. Jo uh, Izrēlā māte vēlētos, lai meita aprecētu uh, ārstu vai uh, advokātu. Tagad, lai viņa aprecētu uh, kompjūtera speciālistu. Kādēļ tas tā notiek? No, nu, uh, tādēļ, ka uh, vienkārši raugoties uz uh, tuvāko vai kaimiņu ir. Uh, iespējams redzēt, cik ļoti labi šī joma ir apmaksāta. Bet nu, ne tikai par naudu un citām lietām runājot, Izrēlā visi saprot, cik ļoti nozīmīgi ir apgūt šī jaunā, šī jaunā lauka zināšanas. Visa mūsu vēsture šajā kiberjomā sākās 2003. gadā, un 2012. gadā Nacionālais birojs tika izveidots. Redzējām jau, ka akadēmiķiem ir ļoti nozīmīga loma, tik nozīmīga, ka Pirms desmit uh, gadiem, jau pirms uh, desmit gadiem, uh, māster uh, uh, līmeņa zināšanas uh, tika mācītas un Televīlas universitātes starpdisciplīnu uh, priekšmetus ir ieviesusi kiberzinātnes, ir ne tikai elektrība un kompjūteri, bet arī ētiskie jautājumi, socioloģija, likumdošana un viss kopā. Tad nākamais tāpat mēs sākām veikt akadēmiskos pētījumus. Jūs nevarat neko padarīt pirms tāda nav sākta. Un tagad simtiem no rakstu ir publicēti. Un ja jūs raugties uz šo arī no Eiropas parlamenta redzes viedokļa, mēs atbalstam akadēmiķus un mēs gribētu, lai būtu arī doktora darbi kiberjomā sastādīti. Uh, Izrēlā ir obligāts uh, armijas dienests visiem jauniešiem, puišiem, meitenēm trīs gadu jādien armijā. Bet, nu, ja jūs, teiksim, esat tādā veiksmīgā situācijā, ka a, jums tas absolūti nav jādara, taču mēs sapratām, ka ar šiem kiber a, jautājumiem ir jāsāk strādāt ļoti agri. Mēs sākām Nacionālās izglītības programmas. A, izglītības ministrijas ietveros. Kiberjomā tas sāks ar matemātiku un fiziku. Pirms diviem gadiem runāju Telavivas universitātē ar 14-gadīgiem talantīgiem jauniem cilvēkiem, kas tagad mācīsies vai koledžā vai universitātē, jo viņi daļai ir nu, vienkārši ģēniji. Un viņi ne tikai matemātiku, fiziku un ķīmiju studē, bet arī kiberjomu. Es ticu, ka Eiropas parlamentam ir jāidentificē un jāsaprot tas, ka, lai cīnītos pret kiber uh, noziegumiem, jums ir vajadzīgs liels cilvēku skaits, vistalantīgākie, tie ir jāapmāca un jāsertificē, tam ir nepieciešama regulēšana. Ja jūs eh, tā, sākt rīkoties, tad jums ir eh, jāredz, kā viņus atrast. Mēs to esam izdarījuši. Nu, varbūt, ka mums tas ir vēl vienkāršāk, jo mums ir visi 18-gadīgie puiši ir militāri dienestā, un mēs zinām, cik labi e, viņi ir un cik, kas viņi ir. Mums ir veids, kā identificēt talantīgos cilvēkus, kas uh, gribētu mācīties uh, e, kiberjomu. Ne uh, stāstīšu detalizēti, tas ir ļoti ilgi, bet es ierosinātu, nu varbūt, veidot speciālu uh, Uh, pārdomu grupu, lai uh, padomātu, nu kā rīkoties Eiropas līmenī. Jums tāpat ir budžeta jautājumi. Jūs varat <clears throat> aicināt jaunus cilvēkus uh, strādāt apvāršana 2020 programmās, veikt pētniecības darbu, nacionālās laboratorija vai tāda ir. Jā, jums tāda ir, un jūs būsiet pārsteigti pirmā kompānija, kurai bija uh, lab, laboratorija, bija Deutsche Telekom kopā ar vienu no Izraels universitātēm. Jūs to varat darīt, jums ir tik daudz uh, izcilas universitātes, jums ir tik daudz gudri cilvēku. Es tikos ar cilvēkiem no Somijas, Norvēģijas, Grieķijas. Jums ir šie cilvēki, jums viņi ir vajadzīgi. Un pēdējais, ja jūs to nedarīsiet, nākamo desmit gadu laikā jūs redzēsiet, ka des, labākie cilvēki no jums brauc prom. Uh, un brauc strādāt citās uh, vietās. Un tas nav tas, ko jūs gribētu piedzīvot. Paldies! Paldies, Hildes kungs! Jā, esmu pareizi sapratis jautājumu. Tas bija par likumdošanas izmaiņām. Nodrošinot kritiskās infrastruktūras vai tīklus pašus. Likumdošanas izmaiņas būtu nepieciešams. Un, protams, vēl vērsties pret eh, noziegumu veicējiem. Noziegums ir noziegums, taču mēs eh, zinām, ka noziegumi ir tik ļoti vienkārši izmantojot tos faktors, kurus jau pieminēju iepriekš. Ilgtermiņā mēs varam atkāpties no principa cīnoties pret ieročiem ar ieročiem, kas ir ASV. Kibersektorā ir tik ļoti daudz dažādu instrumentu un informācijas, ka nu, tas pat profesionālim ir ļoti sarežģīti sekot visam, kas notiek un zināt, kādi instrumenti ir. Viss mainās ikdienu. Nu, nospraust un apzināt uh, apdraudējumu. Tas būtu tā, būtu tā dimensija, par kur mēs runājam tagad. Un šeit mēs runājam par tīkla drošas vidas radīšanu. Nu, viens piemērs, es domāju, ka es jau agrāk to pieminēju, Vācija un cits Eiropas valstis. ir um, uh, situācija, kad mobilais telefona tīkls var tikt apdraudēts, ja, piemēram, uh, ir kaut kāda apsvēruma dēļ elektrības padevu sabrūk. Nu, tas nenozīmē, ka pilnīgi uh, citu tīklu jāizveido, bet ja, piemēram, viens no uh, punktiem elektroapgādā ir vājš un pārstāja funkcionēt, tad viss tīkls var uh, ciest no tā vai sabrukt. Un tas skar arī, piemēram, komunikācijas instruments. Otrais jautājums - telekomunikācija kompānijas un ASV eh, principā. To vajadzētu kā kritisko infrastruktūru principā eh, nosaukt. Tāpat kā, teiksim, eh, gaisa satiksmes vai eh, autoceļu joma vislētākos tarifus piemērot visam tam bez nekādas likumdošanas, nu, tas nav uh, risinājums. Es ceru, ka es atbildēšu jūs jautājumu. Paldies. Paldies. Jā, es redzu, uh, ka uh, tas uh, liekas tā ir Zdrojevska kungs nākamais runātājs. Es gribētu norādīt uh, uz uh, vienu elementu, runājot par terorisma uzgrupumu iemesliem. Ir daudz naids, um, biznesvīda politika, psiholoģiskas problēmas un citi. Taču tas, uh, uh, ko es gribētu zināt, ir kāda būtu iespējamā predarbība uz uh, uzbrukumiem. Uh, jautājums, ar kur es visu bieži saskaros, ir tas, kādēļ nevarēju šo notikumu novērst, jo bija tik daudz uh, norādes. Pasaules tirdzniecības centrā bija daudz norādes, bet tās nebija apkopotas vienā uh, konkrētā vietā. Un, ja, ja mēs uh, domājam par uzbrukumu Krimai, Ukraina nemaz nebija sagatavota, lai arī bija ļoti skaidras zīmes uh, iepriekš. Taču uh, ne plaši pieejams. Un tas, ko jūs pieminējāt, ir ļoti nozīmīgi, proti izveidot adreses vai vienkārši vietas, kur dažāda rakstura informācija tiek apkopota un no kuras var pretstāvēt dažādiem uzbrukumiem. Vēl gribu pasvietrot sekojošo. Es esmu aizsardzības komitejā un terorismu apkarošanas komitejā. Uh, Slepeni dienesti uzkrāja informāciju, bet ļoti nelabprāt dod to tālāk. Ir daudz vietu, kur tiek uzkrāta informācija, bet apmaiņa ir sarežģīta. Nu, kā uzlabot situāciju, kā padarīt to, ka situācija uh, ir uh, pieejamāka horizontālā līmenī, lai uh, varētu novērst apdraudējumus. Un vēl kāds jautājums. Uh, militārās iestādes. Iestādes mēs runājam par uh, militāru dienestu, runiet par to, ka jauni cilvēki tiek izglū, izglītoti uh, un apmācīti um, tradicionālajos veidos un uh, arī vairāk. Tagad būtu jāizglīt jau cilvēki attiecībā uz atšķirīgiem apdraudējumiem, kiberapdraudējums vai tāda apdraudējuma, kas rodas pēc terorisma uzbrukumiem. Uh, Situācija attīstās ļoti ātri. Nu, pat labi, nav skolā tāda priekšmeta. Un nav arī tāda skaidrs uh, virzības. Tas arī nav tikai pietiekami tikai skolā par to runāt. Vajadzētu dažādos līmeņos arī darba vietās, izglītības sistēmās izstrādāt elementus, lai viss būtu tik tālu izplatīts, ka tas būtu profesionāli izpildāms, pat ja jūs neesat profesionāls konkrētajā jomā. Nepiek, trešais aspekts nepiekrīt tam, ka fake news vai nepatiesās ziņas būtu tāda tā kā sastāvdaļa veidojot uh, terorisma visaptverošu tīklu. Ja mēs, piemēram, runājam par atšķirīgajām iespējām iejaukties, tad uh, kā mēs varētu ierobežot uh, aizvien plašāku informācijas izplatību šajā izpratnē. Nākamais jautājums. Trūkst profesionālākas uh, iz, darbības plašsaziņas līdzekļos praktiski runa ir tikai par sensāciju. Un aizvien jauni, e, jauni virsraksti, jaunas tēmas, kas nav dziļi izpētīti, tāda pamatīga informācija. Tam būtu jābūt nozīmīgam, jābūt atšķirīgai pieejai. Nākamais jautājums, kas man ļoti satrauc, ir tas, ka dzirdu, ka ir apdraudēts infrastruktūras, komunikācija infrastruktūras un tā tālāk. Bet mēs zinām arī, ka akumulātori, baterijas un tos ražojošā rūpniecība ļoti ātri attīstās, kas ļautu nodrošināt energoapgādu. Tajā gadījumā, ja būtu problēmas ar uh, elektroenerģijas padevu, vai būtu iespējams izstrādāt kaut kādas normas, lai uh, energonesēji būtu aizsargāti kritiskā brīdī. Kas gribētu atbildēt uh, deviņu uh, minūšu laikā, un aizvien vēl ir kolēģi, kas gribētu uzdot uh, jautājumus. Yes, um, Jā, par akumulatoriem. Tas ir ļoti svarīgi, bet tas, protams, ļoti dārgi. Nu, labi, ja likumdevējs pieņem šāds likums, um, mobiliem operatoriem nosakot šādu pienākumu, uh, iekļaut arī, protams, lielos akumulatorus savos raittorņos, nu tas, protams, tad ir vienīgais veids, savādāk viņi to nedarīs, jo tas ir milzīgs ieguldījums, kas neatmaksājas nekad. Cits jautājums, protams, kā mēs nodrošinām atbilstību. Un kāda varētu būt šī likumdošana? Nu, mēs varētu arī to domāt, eh, lasīt par to galvu, radošā veidā, radošā kādā darba semināra ietvaros. Viens piemērs pat šodien. Kritisko infrastruktūru mēs darbinām izmantojot skateru sistēmas, eh, primāros loģistikas eh, darbinātājus, kas tieši darbojas uz, pat ar teksta īsiņu. Ja man ir zināms īstais numurs, es varu nosūtīt šo teksta īsiņu, uh, Un šī ierīce, atpazīstot uh, sūtītāju, par to jūs arī visu varat arī faktiski nokopēt un uh, līdz to pieslēgties nelegāli. Tad bieži vien jautājums uh, par uh, naudas ieguldījumiem un resursiem, un ja jūs to nenodrošināt, tad daudz lietas vienkārši var būt katastrofālām sekām. Uh, likumdošanai, protams, ir milzīgi vēl darbs jāizdara. Bet nu, kas tieši ir, būtu pirmais un primārais jādara, te vajadzētu par to, protams, likt eh, mūsu galds kopā un par to arī izdomāt. Jā, man būtu īsta atbilde. Tad izceļot pašu varbūt svarīgāko. Par valdības lomu. Ko vispār dara valdība katrā valstī un ko dara Eiropas parlaments? Ja mēs esam skaidri noteikuši, kas ir kibernoziedzība, tad mēs arī varam pret to vērsties. Tālāk apzinātības pakāpe. Ja neviens ne īsti nezina, kas tas ir, bieži vien tomēr cilvēki Eiropā dažkārt to nezina. Tad mums ir nepieciešams skaidrot sabiedrībai, ko mēs īsti darām un ko tas nozīmē. Tālāk nepieciešams jaunās tehnoloģijas, uh, Jā, mums var būt spožas idejas, bet jābūt arī spē, spēcīgām tehnoloģijām, jaunām tehnoloģijām, kas piedāvā risinājumus. Un tas lielā mērā, protams, skaistī, saistībā ar lielajiem datiem arī, bet nevienmēr. Paldies, īsi un skaidri. Tālāk Anna Gomeša, lūdzu. Ko jūs lūdzu domājat? kāda ir lielākie riski šajās situācijās, kas skar kritisko infrastruktūru, transporta sistēmas civiliem nolūkiem. Jums pieejamā informācija, ko tā liecina? Vai terorisma grupas attiecīgi plāno kāds uzbrukums arī tām? Un par iespējamiem lielajiem uzbrukumiem un par kriptovalūtām. Kāpēc valdības to visu tolerē un piecieši? Galu galā terorismu izmanto savam finansējumam tās. Lūdzu, Efrātīkungs. Nu, tāda ir dzīve. Nav jau tā, ka vairs kaut kādas tur īpašās kaujas vai kaut kas tāds, kas tika izcelts. Nē, mēs runājam par dzīvi. Un viņi tieši to apzinās. Mēs runājam par mm, transportu, par medicīnas ierīcēm. Uh, nu, gan man, gan daudziem citiem ir uh, sirds simulatori, un faktiski tā ir daļa no dzīves. Tas nav tā kaut kādā atsevišķā nišā izcelts joms. Un, lai pret to vērstos, mums jānosaka skaidrs prioritātes. Ja to nav, tad neko nevaram darīt. par kriptovalūtām. Nu, blokķēde, blockchain, tas ir šobrīd milzīga attīstība, kas ļoti daudz ko var arī mums palīdzēt un piedāvāt. Man ir prieks redzēt, ka arī Eiropas parlaments tam ir ļoti pieslēdzies un uh, izrāda ļoti lielu interesi. Um, tā kā tas varētu būt uh, mums glābiņš un risinājums. nu, turklāt gaisa telpa virs Eiropas. Piemēram, nesen arī Defkon konferencē Lasvegasā e, tieši mm, bija šāda demonstrācija, kur runājam par to, ka e, reāli var it kā pat simulēt, ka iebrauc gaisa telpā kāds, e, kāda lidmašīna. Ja? Radari to uzrāda, bet faktiski tā ir tikai simulācija. Un tikpat otrādāk arī tās, kuras ir, vienkārši var izdzēst. Uh, Tātad manipulācija, kas ir tehniski iespējama. Tas ir viens no daudzajiem um, piemēriem, ko jau mēs šobrīd zinām un konstatējam. Paldies, tālāk Monika Holmēra, lūdzu. Paldies! Iepriekš jūs minējāt standartus. Es gribētu, lai jūs precizējat, lūdzu, par kādām jomām. Es arī neprecīšu, protams, kādi standarti, kuri tie ir Kā jūs to domājat? Bet eh, par nozarēm. Tātad lidostas, metro, mm, slimnīcas. To, ko mēs saucam par kritisko infrastruktūru, man droši vien tas būtu jāpārskatā, jo līdz šim mēs ar to saprotam ļoti šauri, ko saprotam ar vispār kritisko infrastruktūru. Un otrs Jūs jau man satraucāt, sacījāt, ka uh, atsevišķās sistēmas netiek aktualizētas, uh, piemēram, lidostās pietiekami bieži. Tad mums būtu jānosaka arī likums spēku, ka ik pa laikam būtu jāaktualizē šīs programmatūras. Jo tas satraucošs par to ir pat iedomāties, ka tas netiek darīts lidostās. Jā, paldies! Ja, protams, ir nepieciešama aktualizēt šīs programmas, piemēram, Vācijā. Mēs redzam par jaunu sistēmu kritis, kas tika palaista tirgu. Un faktiski tā ir ļoti laba šī pieeja, bet problēma ir cita. Daudz pateica, mums nav naudas tam, un mēs nepiedalāmies. Ja te ir pašvaldības, kas nekas to ignorē. Uh, Viņam, protams, gan ir viņu pašvaldībās ļoti daudz arī kritiskās sistēmas, dažādi brīdinājumi sistēmas un uh, arī tā valsts, kas ir. Uh, Piemēram, bija ugunsgrēks vienā no lielajām um, torņiem, kur glabājas telekomunikācijas centrāla, um, uh, vienkārši zaudēja telekomunikāciju vispār uz laiku. Un faktiski brīdī, kad vairs nedarbojas internets, daudziem cilvēkiem taču vairs nav fiksēto līniju, līdz to viņiem vispār sūta telekomunikācijas sakars. Un cilvēki nesaņem vairs nekādu informāciju. Un sabiedriskā kārtība līdz tiek sagrauta. Piemēram, Ludvigs Hāfenā, kur bija tieši e BSF uh, situācija. Ludvigs Hāfens pilsēta uh, bija jāizmanto Twitteris. Uh, jo nebija iespēja kaut kādā veidā savādāk komunicēt. Lai gan bija jānodrošina, ka kā kritiskā iestādē viņiem ir visur laiku, ja rīcībā jāsaglabā savi komunikācijas kanāli. Tas viņam bija ne, nebija iespējams. Lai varētu, piemēram, novērst miljoniem uzbrukumu minūtes ietvaros. Un arī vēl precīzi identificētu, vai tā ir jau krīzes situācija vai vienkārši tā vienkārši ir detos uzbrukums. Tad, eh, lai arī kā nošķērtu, kāda veida uzbrukums tas ir. Tur ir jārīkojas ļoti augstā līmenī. Un šie standarti, ko jūs jautājāt, tie pieprasa procedūras un, piemēram, Vācijas federatīva līmenī tam ir jānotiek, un tāpat arī Eiropas līmenī mums jānodrošina, eh, kādā ziņā šī pieredze apmaiņa. Es varētu ieteikt vienu konkrētu lietu. Negaidiet, negaidiet e, jaunos standārts. Standārti galu galā ir spēkā FTA, e, FEI, NIST. Lūdzu, cik vien ātri iespējams pieņemiet šo standārtu, sāciet ar mazumu. Galu galā tas arī nav nekas, tas ir diezgan nopietni, un vēlāk jūs to visu varēsiet aktualizēt. Bet vismaz jau būsiet izveidojuši pamatu. Jā, Anna Gomes, jums ir precizējošs jautājums? Jā, Hilzikungs, jūs runājat arī par kodolspēkstījām. Uh, dažas no tām faktiski var viss pārvaldīt ar tekstīziņas palīdzību, un viņas līdz to ļoti nesargāts. Vai jūs uzskatāt, ka tādēļ arī valdības atsakās sniegt mūsu komitejai informāciju par kodolspēkstacijām un to drošību? Lai vienkārši viņi baidās atzīt, ka tās ir ļoti neaizsargātas. un nav gatavības kaut kādā veidā šo situāciju risināt. Es nezinu, vai gan Ilskungs var izteikties par valdību nevēlēšanos uh, ar mums sadarboties, bet nu jums būtu komentārs lūdzu. Jā, nu mēs konstatējam vispār šo neaizsargātību kopumā. Un, protams, es nevarētu te izkomentēt kodolspēkstacīju situāciju, tas neesmu eksperts. Protams, ne jau tik daudz šeit runa par kodolspēkstaciju, tas būtu pats dramatiskākais, sliktākais scenārijs, bet, piemēram, kaut vai ogļu spēkstaciju, jeb termoelektrocentrāli, kur darbina izmantot ogles, vai arī atjaunojumās energoresursi, tie visi izmanto arī programmatūras, kas savstarpēji saistīts, un šo tirgus daļu pārvalda ļoti maz uzņēmumu skaits, tikai daži. Piemēram, uh, saules enerģiju ļoti daudziem iegūst Portugālē. Nu, faktiski, var, protams, ļoti daudz un dažādi iemesli, kāpēc valsts to nedara un neatklājam šo informāciju. Viens ir jautājums par, kāds varbūt tuvies austrumos uzskat, ka tas viss ir jādara vienalga, kāda būtu iemesla. Tādēļ es iestājos par to, ka ir jārīkojas visaugstākā līmenī, jāizstrādā darba grupas, kas tieši pievērš šiem neaizsargātības jautājumiem. Un, attiecīgi, tālāk jāpieņem likumdošana, kas uh, šo neaizsargātību pārvērš par aizsargātību. Un tādā ziņā nu, mums jāuztur spiediens un lielie uzņēmumi, kas ir lielākie pārdevēji, Microsoft, Apple, Google nu, viņiem ir jāpieņems atbildība par nepareizu un, un tad ļaunprātīgas programmatūras pārdošanu, izmantošanu tirgu, ka tāda vispār parādās. Bills Gates, viens no, pā, protams, bagātākiem cilvēkiem pasaulē, bet arī citi ir pat atbildīgi. Nu, nekādā veidā jūsu vēlmu gūt peļņu nav attaisnojuma, attaisnojums tādu nepilnīgu programmatūru palaišanai tirgū. Un, nu, protams, mums ir jāizmanto gudrāk ieroči, nevis visu laiku ieroči pret ieročiem. Paldies! E, mums jau jābeidz, bet uh, varbūt vēl viens īsts jautājums, ja drīkstu. Tad jūs atsiet kvanti un uh, kvantu fiziku. Nu, viss tās iespējas kļūst par tādu tā kā jājām dzirdziņu. Vienlaikus jūs varat norādīt, ka tas norāda milzīgus riskus. Tātad, ko jūs vēl šobrīd darat, gatavoties tādiem šādiem jauniem pavērsieniem? Ja kad arī kvantu datori parādīsies, vai esat gatavi? Ja kvantu datori tika atzīti par vienu no nozīmīgākām tehnoloģijām jaunajam laikmetam, un brīdī, kad to publicējām, premjeras Netanjahu arī iecēla divus profesors, um, kā atbildīgs par šo jautājumu, lai viņi to izpētītu un skatītu, ko mēs varam darīt nacionālā līmenī. Es domāju, viņi drīz sagatavos arī rekomendācijas, un tad mēs arī varēsim par to parunāt. Baidoties atkārtoties, ir tā. Protams, jau cenšas novērst šos riskus, tos mīkstināt, uh, tad uh, faktiski jau jūs esat nedaudz soli priekšā, tad jūs arī ietaupat līdzekļus. Jūs arī jau novērojat tos riskus, kas varbūt tad nekad neiestāsies. un nodrošināt, protams, kvantu datori un jaunās iespējas, tas, protams, cilvēcei būs mazrīgs iegums. Bet vienlaikus tur ir zinām draudi bet šos draudus jau var novērst. Un likumdošana varētu līdz to rēģēt jau laicīgi un panākt atbildību no tiem, kas tos ne tikai rada, bet tos, kas arī to izplata un izmanto nepareizos nolūkos. Nē, nu, nekas, nekas, jūs varat atkārtot, tad vismaz viss sadzird un saprot, ko es gribētu pateikt. Paldies! Tagad esam izsmēluši savu sarunu laiku, bet tas tikai vēlreiz apliecina, cik Bija svarīgi to visu dzirdēt un interesanti to dzirdēt, un tā aicināšu nākošos mūsu referents nākošām panelēm. Okay, so we have uh, three speakers for this panel on this. Ja, tātad nākamais mēs runājam par uh, transportu jomu un sabiedriskajām telpu. Mums ir trīs eksperti. Pirmkārt ir Andrēja Šonšenas kundze, uh, kas ir tieši atbildīga par uh, publisko transportu, pilsētas transportu uh, un runās par uh, tiem izaicinājumiem, kas ir uh, pilsētas transportām pret uh, drošības uzbrukumiem. Un viņi pasauc biznesa attīstības uh, un drošību. Tālāk, Franko Fjomāras kungs, kurš tieši vairāk runās par dzelzceļu un atgaidas dzelzceļu un pakļautību terorismu draudiem. Un viņš ir tieši uh, eh, Ferroviero di Stato, tātad Itālijas dzelzceļu uzņēmuma asociācijas uh, direktors. Uh, Un turklāt arī viņš arī nodarbojas ar asociācijas darbojas, kas ir tieši dzelzceļa policijas asociācija. Un Katarīna Pjānas kundze, kas ir ģenerāla direktore un pārstāv Eiropas drošības dienestu konfederāciju un aviācijas drošības pakalpojumu asociāciju, starptautisko asociāciju. Paldies, ka esat ieradušies! Un katram no jums kāds 10, 12 minūtes jūs sākotnēji uzrunājāt un pēc tam jautājumu un atbildes. Lūdzu, Ženhens kundze, jums pirmā vārds. Jā, liels paldies, labrīt, un paldies, ka ielūdzāt mani šeit un devāt mums iespēju dalīties ar mūsu viedokli par drošību. Es pārstāvu Startautisko sabiedriskā transporta asociāciju, mūsu biedri būtībā ir visi uh, uzņēmumi, kas strādā uh, pilsētu un piepilsētu satiksmē mēs pārstāvam operatorus, iestādes, arī nozari un akadēmiskās aprindas. Mūsu biedri ir apmēram 95. pasaules valstīs. Pārstāvot sabiedriskā transporta sektoru, mēs atzīstam, ka transporta sistēmas ir terorista aktivitāšu mērķis, diemžēl tas tā ir, un esam jau to pieredzējuši. Uh, um, pagātnē un arī nesenā pagātnē. Kāpēc tas tā ir? Paturēsim prātā, ka sabiedriskais transports ir uh, publiska infrastruktūra. Dažkārt mēs esam uh, uh, arī skatīti kā uh, kritiskā infrastruktūra, bet mēs neesam uh, kritiska infrastruktūra, kas ir tā, tik aizsargāta kā, piemēram, lidosta. Uh, Un tas arī padara to tik pievilcīgu. Mums ir daudz cilvēku sabiedriskā transporta sistēmās, jo īpaši sastrēgums stundās. Tie, kas ir braukuši ar metro Londonā vai Parīzē, zinās, par ko es runāju. Tad ir ļoti daudz cilvēku vienā vietā. Ir viegli iekļūt un izkļūt. Sistēmas ir ļoti uh, novecojuši arī paši Eiropā, un tātad tā ir diezgan anonīma teritorija, cilvēku var iekļūt, var izkļūt ārā, un ir ļoti grūti visu uzraudzīt. Ko mēs pamanām, tad, kad domājam par riskiem sabiedriskā transporta sistēmās, runājot par terorismu? Tātad tas var būt gan mērķis, eh, transporta līdzekļi var tik izmantoti kā uh, ierocis, vai transporta sistēmas var arī būt kāds nejaušs upuris. Uh, Tātad var būt tā, ka um, transports netiek izmantots kā mērķis, bet var būt nejaušs upuris, jo kāds cits ir bijis uh, mērķis. Bet tas ir jāņem vērā krīzes pārvaldībā. Tātad, kas mums jāpatur prātā? Savirskā transporta sistēmas pilsētā ir īsts izšķirīgi svarīgs, piemēram, ja Briselē pārtrauktu darboties metro, tad cilvēki vienkārši eh, paliktu uz ielas un nebūtu iespējams nokļūt mājās. Un kas ir vēl satraucošāk, sabiedriskais transports bieži vien tiek arī uh, eh, atstāts novārtā kā krīzes reakcijas. Uh, instruments, jo ja katrs brauks ar savu mašīnu, tad uh, viss sastrēgs. Uh, Eh, un tādējādi tiks bloķēti ceļi arī ātrās palīdzības mašīnām. Un tāpēc ir eh, jāsaprot, ka arī transporta sistēmas ir svarīgas krīzes gadījumos, kā reakcijas instruments. Ko mēs esam pamanījuši pēc pēdējiem notikumiem un diskusijām, kas mums ir bijušas eh, nacionālā un Eiropas līmenī? No vienas puses šīs te uh, Eh, svarīgais uzdevums, kas ir sabiedriskajam transportam, eh, nevienmēr tiek izprasts, un mēs konstatējam arī, ka drošības diskusijas, jo īpaši runājot par terorismu, eh, fokusēs galvenokārt uz incidentiem. Tātad nav tāda nepārtraukta diskusija un patiesībā jautājums par to, kā jauns incidents, jauni draudi, jauns rīcības veids iekļaujas pastāvošajās drošības koncepcijās, un tas ir ļoti sarežģīti uzņēmumiem par to jau pirmajā panelī bija runa. Tātad uzņēmumam ir ļoti grūti uh, strādāt, ja visu laiku ir jāpievēršas jauniem, jauniem eh, instrumentiem, jaunam aprīkojumam, jūs nevarat uzturēt to, kas jums jau ir, un jūs tādējādi zaudējat daudz investīcijas. Tas ir izaicinājums, pie kā ir jāstrādā. Kādas ir mācības, kuras, mūsuprāt, mēs kā transporta sektors esam guvuši no nesenajiem incidentiem, izmantojot transporta sistēmas? No vienas puses ir uh, nepieciešams salāgot plānus un procedūras starp uh, nozars pārstāvjiem, bet arī starp uh, transporta iestāžu pārstāvjiem un arī drošības un uh, tiesības sargājošiem iestādēm. Nevienmēr šie plāni ir saskaņot. Īpaši, ko mēs redzam, ir tas, ka var tikt pieņemti lēmumi, neapzinoties, kādas tiem varētu būt sekas. Tātad ir ļoti viegli izlemt, apturēt metro, bet uh, Um, ir grūti uh, to procesu kā tādu uh, pārvaldīt, kas notiek pēc tam, jo šim, un tāpēc šim plānam ir jābūt jau izveidotam pirms tiek apturēta uh, transporta sistēma, vai tas tiek darīts um, pilnībā, vai ir kaut kādas alternatīvas. Ko mēs arī konstatējam, ir tas, ka ir jāuzlabo izlūk informācija un cita informācija pie tā jau pieskārāmies šorīt, bet tas ir tiešām ļoti svarīgs jautājums. Uh, Transporta operatoriem ir labāk jāapzinās, kādi ir potenciālie draudi, kas veidojas ārpusē vai uh, kādi ir incidenti, kas notiek citur. Ja paraugāmies uz transporta operatoru cilvēku resursu struktūru, uh, tad uh, tie daudzos pilsētās ir lielākais darba devējs. Un tas ir milzīgs dienests, bet ja trūkst informācijas un nav izlūk informācijas par draudu attīstību, uh, Eh, piemēram, situācijām, kas mainās, tad ir ļoti sarežģīti nodrošināt to, ka transporta pakalpojumi labi darbojas un cilvēki motivēti strādā un dara labu darbu. Tātad šī nepieciešamība labāk apmainīties ar informāciju ir ļoti svarīga, jo bieži vien arī transporta operatoriem ir informācija, ar kuru viņi gribētu dalīties, bet viņi nezin, kā to darīt, kam to nodot, un tas bieži vien netiek ņemts vērā. Treškārt, šajās gūtajās mācībās mums ir vairāk jāpievēršas nepārtrauktībai. Mums ir jāatsakās no šīs te pārmērīgās fokusēšanās uz incidentiem. Jā, ir incidents, ar to ir jātiek galā, un tad it kā jāatgriežas pie uh, normalitātes, jāatsāk darbība. Un tur uh, transporta operatoriem ir vajadzīgs atbalsts, jo tas nav viņu uh, rokās. Uh, Tiklīdz jūs nododat savu transporta sistēmu drošības iestādēm, eh, jūs esat sprukās, jūs gaidat vienkārši zaļo gaismu, kad dabūsiet to visu atpakaļ. Kā mūsuprāt vajadzētu virzīties uz priekšu? Kā eh, veidot drošības diskusijas par sabiedrisko transportu? Pirmkārt, mēs uh, vēlamies tādas konsekventas pasākumus un uh, ilgtermiņu plānus. Mēs vēlamies attiet nos no uh, Eh, šiem te incidentiem, drīzāk runāt par tiem pasākumiem un koncepcijām, kas ir ieviestas, instrumentiem, kas uh, pastāv, kas ir pieejami un uh, eh, darbspēku kapacitāti un uh, iekārtām, kas mums ir katram jaunam draudam, ir vajadzīga jauna domāšana un jaunas idejas, bet nevienmēr ir jāatsakās no visa, kas mums ir, un pilnībā viss jāmaina. Mums ir vajadzīgas realistiskas koncepcijas, jo ir ļoti viegli uh, prasīt zināmus pasākumus, eh, zināmas investīcijas, kas ir jāveic, un tehnoloģijas, kas ir jāievieš, bet mums ir jāuzdod arī jautājums, kāda no tā jēga un ko ar to var darīt uz vietas. Katru reizi, kad ir drošības diskusijas, tad tiek minēti šie uh, pirmie eh, atbildētāji, kas pirmie reaģē, vienmēr tiek domāts eh, par drošības struktūrām, bet eh, sabiedriskajā transportā tie ir šoferi, tie ir pieturu pārvaldnieki, tie ir cilvēki, kas ir atgadījušies, gadījušies šajā vietā, kur kaut kas notiek. Tātad, lai arī kurš tur strādātu, viņam būtu jābūt spējīgam darīt šo darbu un varam instalēt kaut kādas sistēmas, kas vielas atklāja un tā tālāk, bet ko tad ar šo tehnoloģiju var izdarīt, ja neviens uz vietas nespēja izlasīt šo informāciju un attiecīgi reaģēt? Tāpēc būsim realistiski, ņemsim vērā personāla kapacitāti, ņemsim vērā to, kas notiek uz vietas. Um, domājot par kaut kādiem jauniem pasākumiem, ko ies, ieviest. Un visbeidzot, kas ir vēl svarīgi, uh, jebkādai reakcijai, ko mēs apspriežam, ir jābūt proporcionālai. Mēs gribētu tiešām izvairīties no diskusijām par publiskā transporta sistēmām tā it kā tā būtu tāda saskaņot liela sistēma. Nē, bet tā nav. Un ir liela atšķirība runājot par um, Londonas uh, metro, uh, piemēram, Britu um, transporta policijas uh, stiprināšanu, visi šie līdzekļi, kas viņiem ir. Uh, Uh, vai, piemēram, ja mēs uh, salīdzinām to ar kādu reģionālo transporta operatoru, kam nav nekas no tā, mums ir jābūt ļoti uh, piesardzīgiem runājot par vadlīnijām un labākas prakses apmaiņu. Mums ir kopīga uh, darbības uh, stratēģija, kas ir jāīsteno, bet pasākumi, kas ir jāveic katra operatora sakarā, var būt ļoti atšķirīgi. Uh, Un neaizmirsīsim, ka mēs šeit runājam par atvērtām sistēmām, mēs nerunājam par uh, lidostām līdzīgām vietām. Mums ir jāapzinās, ka mēs uh, strā, runājam par ļoti atšķirīgu uzņēmējdarbības vīdi. Vakar paskatījos, uh, un 2017. gads ir bijis uh, diezgan veiksmīgs Hītrovas lidostai. Viņiem bija rekordliels. Uh, Um, pasažieru skaits 78 miljoni, 30% no šiem pasažieriem bija transfēra pasažieri. Tas nozīmē, ka ne visiem bija jāiet cauri drošībai. Paturēsim prātā šo skaitli. No otras puses, ja mēs runājam par transportu Londonā, Londonas transporta uzņēmuma, tad lielākā uh, stacija ir Waterloo stacija, kas 100 uh, miljonus pasažieru uh, pieredz katru gadu, un Londonas metro ir 270 stacijas. Vienkārši paturiet prātā šos skaitļus, tad, kad uh, runājam par to, kā aizsargāt sabiedriskā transporta sistēmu, salīdzinot ar cita veida transporta infrastruktūru, piemēram, lidostām. Kas mums ir svarīgi, noslēgumā to gribu uzsvērt, lai vienmēr būtu līdzsvaroti pasākumi, lai būtu proporcionalitāte, jo tik līdz mēs pārmērīgi pievēršamies vienai pusē, mēs eh, atveram plaisas, vājās vietas otrā pusē. Uh, Un tas ir mans secinājums šim brīdim, un esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, tas bija ļoti interesanti. Un tagad došu vārdu Fjomārs kungam, lūdzu. Sigrācija. Eh, Paldies. Tā tad mēs apvienojam uh, eh, 32 iestādes no 25 valstīm Eiropā un ārpus tās. Tās ir uh, uh, dzelzceļa drošības iestādes. Tie ir drošības uh, lietpratēji no dažādām valstīm, kas ir apvienoti mūsu organizācijā. Viņi uh, viņi uh, meklē iespējas uh, pēc iespējas ātrāk apmainīties ar informāciju, veikt pieredzes apmaiņu un tāpat arī veidot apmaiņas platformas, kurās lietpratēji var apmainīties ar viedokli. Mēs gan ar infrastruktūras jautājumiem strādājam, gan arī ar plašiem m, publiskiem pasākumiem, kuros piedalās ļoti daudz cilvēku. Un tāpat arī daļa no mūsu kompetences ir grafitī. Uh, Un uh, ja tas, kas notiek, piemēram, uh, ja uh, tiek nozakts uh, kaut kas uh, dzelzceļa daļā, un uh, dzelzceļa sistēma ir ļoti ievainojama daudzās un dažādās uh, uh, izpratnēs. To es jums parādīšu uh, nākamajā slīdītē. Tie ir skaitļi, ko jūs šeit redzat. Tieši Eiropā. 0,7 miljardi. 9,7 miljonu pasažieru, 7,4% no krāvu apvā, ap pārvadājumiem un 1,3 cilvēku miljonu cilvēku tieši tiek nodarbināti dzelzceļa sektorā. Vairāk nekā 55 tūkstošu uh, dzelzceļa staciju uh, eksistē, un tāpat arī uh, ļoti, ļoti plašs dzelzceļa tīkls. Dzelzceļš ir atvērts, uh, tā ir plaša atklāta sistēma. Dzelzceļa uh, sistēmas uh, arī ir ietekmējams, un katru dienu jāpievērš uh, šiem uh, jautājumiem. Un jāuzdod jautājums, kā tad mēs varētu rīkoties? Mērķis ir tāds, lai sistēma būtu pēc iespējas atvērta un arī patērētājiem draudzīga, tā lai tā piedāvātu augstu drošības pakāpi un arī drošības sajūti. Investīcijas ir ļoti lielas. novērošanas kameras, personāla apmācības. Un dažādi citi pasākumi jāpiemina. Dzelzceļa stācijas atšķiras no uh, lidostām. Šeit situācija ir uh, būtiski atšķirīga, taču uh, tā arī ir ļoti nozīmīga infrastruktūra un ir nepieciešama ātra reakcijas spēja. Tas ir attiecināms gan uz uh, terorismu uzbrukumiem vai arī gadījumā, kad uh, ceļojošie saskars ar kādām veselības vai higienas prasībām. Darbs tiek veikts intensīvi, tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas, um, daudz jaunas tehnoloģijas tiek ieviestas un plaši izmantotas bet tas arī ir saistīts ar to, ka a, mēs esam pakļauti kiber a, uzbrukumiem. Par to runāšu nedaudz vēlāk. Analizējot sistēmu, jāsaka, ka ir a, atšķirības starp reģionālajiem vilcieniem un a, tālsatiksmes, ātrgaitas satiksmi. Sistēmas ir savstarpēji savienotas, tās nav uh, viena otras uh, atdalītas. Uh, pēc uh, uzbrukuma Madridē Atočā 2004. gadā sprākstvielas uz uh, staciju tika transportētas uh, reģionālo vilcienu izmantošanas metodi un kā mēs varam efektīvi strādāt un reaģēt. Mēs izmantojam gan jautājums, kas ir saistīti ar izvietojumu, gan izmantojamo materiālu, piemēram, ja tiek pārveidots vai pārbūvēts kāds infrastruktūras objekts, piemēram, uh, dzelzceļa staciju. Nākamais jautājums ir telpu kontrole. Tam ir nepieciešamas tehnoloģiskas uh, sistēmas, nu, piemēram, uzraudzības uh, vai arī uh, video novērošanas uh, iekārtas. Uh, uzņemtais materiāls ir jāizvērtē. Un tagad darbs tiek veikts pie tā, lai ne tikai drošības personāls, bet arī uh, cita veida darbi tiek veikti, un drošība ir uh, mūsu prioritāte ne tikai uh, dzelzceļa stacijās, bet arī vilcienos. Apsvērumu jā, ir ļoti daudz, tie ir dažādi. Ir jāpārdomā, kāda ir pasažieru plūsma. Jautājums par bagāžas glabāšanu. To jau nav īpaši tajās vietās, kur uh, ļoti daudz cilvēku ir kopā, jo tas tikai apdraudētas stēma automātiskā bagāžas uzglabošana nozīmē arī to, ka tur varētu teoretiski uzglabot arī sprākstvielas. Līdz ar to tiešais um, sektora izvietojums dzelzceļa stacijās ir ļoti nozīmīgs. Kolēģi ļoti pamatot norādīja uz uh, to, ka Tas, kas piedāvā pakalpojumu, viņa pienākums ir rūpēties par drošību. Galu galā mēs runājam par uh, to, ka cilvēkiem jābūt spējīgiem strādāt. Un tāpat arī nozīmīgs ir tas, ka pēc uh, uzbrukuma cilvēkiem ir jābūt spējīgiem uh, Uh, pēc tam atgriezties pie tādas tā kā normālās situācijas un veikt uh, parasto darbu. Lai atrisinātu situāciju, ir ļoti nozīmīgi, uh, ka tiek garantēts augstākais iespējamais drošības līmenis uh, infrastruktūrā. Tas skar gan dzelzceļus, gan uh, metro un, protams, arī uh, autosatiksmē. uzņēmuma drošības struktūra ir īpaši nozīmīga. Dzelzceļa satiksme atšķiras no citiem. Tā atšķiras no citiem. Nozīmīga ir uh, pozicionēšana un uh, iespēja uh, veikt drošības investīcijas. Un tas tiešām var būt ļoti, ļoti atšķirīgi kiberdrošības struktūru jāveido uzņēmumu drošības departamentos, jo tas dotu papildu drošības aspektu uzņēmuma un pasažieru drošībai kopumā. Ir vēl kas jāpiemina, kas ir nozīmīgs visām jomām. Kiberdrošība nav uh, kopējās drošības tikai viena atsevišķa sastāvdaļa. Kiberdrošība ir nopietni jāvērtē pilnīgi viss. Kiberuzbrukumi ir ļoti, ļoti tādi tā kā zemiski tie notiek. Tie ir daudzi, tie ir dažādi, tie novērš pakalpojumu sniegšanas iespēju un bieži vien ir mm, veikt ar mērķi iegūt uh, ļoti uh, jūtīgu informāciju. Tie ir uh, veikti ar mēķi uh, eh, nodarīt fizisku kaitējumu, piemēram, pārtraukt kāda pakalpojuma uh, sniegšanu. Ļoti nozīmīga ir personāla apmācība, kā arī uh, krīžu uh, pārvarēšana un uh, profilaks, kā arī profesionāla rīcība krīzes gadījumā nozīmīgi ir, lai personāls uh, tiktu apmācīt, apmācīts arī attiecībā uz stresa pārvarēšanu un darba situācijām tieši pēc uh, uh, kādiem no, uh, lieliem notikumiem. Paralēli dzelzceļa uh, struktūrai mēs uh, nodarbojamies arī ar drošības jautājumiem, drošības jautājumiem, kas skar uh, drošības situācija lidostās, bet šīs sistēmas ir pilnīgi atšķirīgas viena no otras. Lidostas ir ārpus pilsētām un dzelzceļa stacijas pilsētu iekšēnē centros. Romā, piemēram, ir 292 dzelzceļa stācijas dzelzceļa pasažieru uh, skaits ir daudzkārt augstāks nekā uh, līdz sabiedrību viesu uh, skaits un tādas pašas uh, kontrolas kā lidostās uh, vienkārši nav fiziski iespējams dzelzceļa stacijās. Tāda vienkārši mm, vispārējais drošības risinājums uh, nav iespējams. Uh, Ir eh, jāsadzīvo ar riskiem, jāmēģina riskus pēc iespējas eh, samazināt un eh, rīkoties profilaktiski. Paldies! Jā, paldies, tas ļoti nozīmīgs jautājums. Es redzēju, kā piemēram vienkārši tika uzmesti lielie akmeņi uz dzelzceļa sliedzēm. Uh, no Briseles uz lidostu braucošais vilciens apstājās divas stundas, jo vienkārši 13, 14 gadus veci eh, jaunieši bija uzmetuši eh, lielus akmeņus uz dzelzceļa eh, sliedēm. Tas vienkārši parāda, kāda ir situācija šajā sektorā kopumā. Paldies. Paldies. Nākamā runātāja būs Katarina Pijāna. Thank you very much indeed and uh, thank you for the opportunity. Paldies, paldies, ka uzaicināt mani un par šo iespēju uzrunāt jūsu komiteju. Vēlos apsveikt Rezņa Holmēras kundzi eh, un kolēģi par sagatavoto ziņojumu. Es pārstāvu tātad eh, privātās aiz, eh, drošības uzņēmums, un tad otrs uzņēmums, ko es arī pārstāvu, ir KOS, un tas ir Eiropas drošības dienestu konfederācija. Un abi, šies, abi šīs asociācijas, ko es pārstāvu, ir veidotas tieši, lai sniegtu tādu skaidru atbildi uz drošības situāciju. Un mēs vistiešākā veidā arī iesaistāmies arī likumdošanas darbā, arī caur eh, iekšļietu ģenerālu direktorātu un arī šīs Eiropas eh, drošības platformu. Ir aptuveni 1,5 eh, drošības darbinieku Eiropā nodarbinātu. Šis skaits atbilst arī aptuveni policijas darbinieku skaitam un šī drošības dienas darbinieku apsargā gan privātās, gan publiskās iestādes, kritisko infrastruktūru, arī transportu un enerģētikas uh, infrastruktūru. Un eh, tā ir ļoti strikti regulēta, pakļauta nacionālajiem noteikumiem, arī iekšējiem reglamentam. Un tātad arī mums ir, protams, tieši šie drošības aģenti, eh, kas veic ļoti daudz plašu spektra pasākums, mobilos pasākums, pasažieru pārbaudas un piekļuvis reģistrēšanu un pārbauda vērts lietas un naudas pārvadāšanu. Tāpat arī veic šo drošību atpūtas centros un veikalos un citviet. Mēs pārbaudām savus darbiniekus, katram mēs arī nodrošinām apmācību un nodrošinām, ka viņi darbojas saskaņā ar valsts likumiem. Likumdošanas valsts starpā atšķiras, bet svarīgākie principi, kas ir nostiprināti nacionālā likumdošana, vienmēr ļoti precīzi atrunā tās jomas, kur šīs privātās eh, drošības dienesti var darboties. Kā ir jāorganizē šis darbs un kā to var veikt. Privātu uzņēmumu loma drošības uh, nodrošināšanā iekļaujas protams, tādā drošības kopējā audeklā, un tā papildina arī valsts eh, drošības dienestu darbu. Un galvenais uzdevums, ir, protams, ir aizsargāt un novērst. Un šodien vēlos izcelt galvenos, varbūt, eh, sarežģījumus, ar ko mēs saskaramies savā darbā, gan sargājot kritisko infrastruktūru, publisko telpu, gan arī nodrošinot drošības pakalpojumus kopumā. Pirmkārt, šis izaicinājums ir, eh, ko mēs redzam caur privāto publisko partnerību, to noteikti ir jāuzlabo, tālāk atbildības jautājumi, eh, otrkārt eh, kvalitāte un zemākās izmaksas un kāds viss ir sakombinējis, kā to norādīja iepriekšējais runātājs, mm, mēģinot tieši norošināt profilaktisku, preventīvu pieeju, novēršot iespējamos incidentus. Es jums rādu šos uh, attēlus no 16. gada 22. marta. Ja vēlos atgādināt, kā šobrīd, kāda ir uh, drošības dienestu privāto uzņēmumu dienestu um, uzdevums un reizē kāds milzīgais potenciāls. Padomājiet, kas notika Malbēkas metro stacijā. Uh, šie arī privātu uzņēmumu darbinieki spēja sniegt pirmo palīdzību un vispār rēģē uz notikumiem paši pirmie. Kā arī Andrējas norādīja, bieži vien tās nav tiesības sargojušās iestādes un valsts iestāžu darbinieki, bet gan cilvēki, kas tieši tur uz vietas. Un, un viņi uzzina par šiem uzbrukumiem tieši tajā brīdī, kad uzzina arī pārējie sabiedrības locekļi. Tāds tieši notika arī 22. martā. Tas vēlreiz apliecina, ka privātie uzņēmumi un viņu darbinieki strādā, protams, ļoti būtiskajos punktos, piemēram, lidostās, vēstniecībās un citviet. Un tādēļ šo potenciālu varētu izmantot daudz labāk. Ja viņi būtu arī sagatavoti, viņi būtu arī tiesīgi ziņot par daudzām aizdomīgām darbībām. Piemēram, kāds uh, uzvedības novirzes, kas parādās uh, uh, naidīga uzvedība un citas uh, pazīmes, kas liecina par varbūt kādām briesmām. Un, ja to iekļautu apmācībā un uh, skaidri atrunātu šo ziņošanas schēmu, tad varētu uzlabot valsts kopējo drošību. Un tagad ir savukārt situācija, ja drošības dienas darbinieki pamana kādu no novirs mm, nozadības, tādu neregulā, tad novirs no ierastās uzvedības, viņi nezina, kam īsti to ziņot. Nav atrunāta šī schēma. Tādēļ ir jāveido tālāk šī sadarbības starp publisko-privāto partnerību un jānost, jāizstrādā skaidrs vadlīnijas. Un es vēlos pateikt arī abiem referentiem, kas sagatavojuši savu ziņojumu, kurā arī precīzi ir izcelt vajadzību sadarbību uzlabot ar privāto sektoru. Uh, arī jau iekļaujot eh, privāto sektoru drošības plānu izstrādē. Uzskatu, ka privāto eh, uzņēmumu būtu vairāk jāiesaist arī lidostu drošības izstrādē, lai nodrošinātu tiešām drošu un skaidru sistēmu kopumā lidostās. Arī atrunāt, kas par ko atbild, un informācijas aprits kārtību. Nodrošinot informācijas dalīšanos arī privātiem uzņēmumiem un arī valsts slepeniem dienestiem. Uh, Nozīmīgs tālākais punkts ir, ka nav atrunāta šī darbība, kas notiek, kas ir ja iestājas terorismu akts un kas ir tālākās sekas. Ja, pirmkārt, drošības dienestā privātie darbinieki mēģina arī novērst terorismu darbības, kas ir vēstas nevis pret uzņēmumu, bet gan pret valstīm, sabiedrību, bieži vien nav atrunāta tieši trešo pušu atbildība. Uh, ja ir terorismu uzbrukums, tad nereti šie privāti uzņēmumi bankrotē. Un tā rezultātā, jo nav tāda skaidra atmiņa cilvēciska atbildība, un tā rezultātā privātu uzņēmumu vairs nav gatavi iesaistīties iepirkuma konkursos, jo tas ir saistīts ar milzīgiem riskiem, milzīgiem arī finanšu izdevumiem, un tā rezultātā tiek grauta drošība sabiedrībai kopumā. Es jautāšu jums, kas jums šķiet pats svarīgākais? Cilvēki vai jūsu kapitāls, vai jūs vēlaties izmantot lētāko risinājumu, vai tomēr uh, iegūt vislabāko iespējamo tātad, pakalpojumu par iespējamo naudu? Uh, Tad kas ir nosacījošais kritērijs? Nosteicošais kritērijs, ja jūs vēlaties kā valsts aizsargāt savu kritisko infrastruktūru. Mēs kā asociācija esam sagatavojuši tieši, e, cik absurdi ir šī situācija, kamēr vadāmies tikai pēc zemākās izmaksas, arī lidostu drošības nodrošinamā. Un tas nozīmē, ka jums jāmaksā algas, kas ne, pat ir zemāks par minimālo algu. Un tad mēs nevaram runāt par uh, kvalitīvu darbu, un pat faktiski tā ir nelegālā nodarbinātība, kas jau tajā brīdī tiek stimulēta un iestājas. Tātad eh, tie, kas uzvar jau vispār piedalās šajā konkursā, tad viņi skaidrs jau vairs nevar ievērot visas valsts likums un uh, nodokļus nemaksā. Un uh, tādēļ mums ir kopā esam arotbiedrībām, um, kas arī, arī darbojas ar Eiropas finansējumu. Mēs vēlamies tomēr izstrādāt objektīvus kritērijus, uh, apsats dienestu, drošības dienestu. Uh, pakalpojumu iepirkumiem un nodrošināšanai. Tādēļ Eiropas komisijas sagatavotājs eh, valsts iepirkuma mm, regulējums un parlamenta arī sagatavotās vadlīnijas ir ļoti šā gadījumā svarīgs. Un vienmēr ir jāatcerās, ka galvenais uzdevums ir drošība. Un tādēļ ir jānodrošina iespējami tiešām labākā iegūms, nevis tikai jāskatās pēc zemākās cenas. Mēs arī esam iepriecināti, ka ir izveidot šī, protams, kritiskās infrastruktūras aizsardzības direktīva, kurā ir runa arī par nepieciešamu to aizsargāt un reaģēt uz draudiem. Līdz šim, par laimi, ir tiešām izdevies novērst šos uzbrukums kritiskai infrastruktūrai. Padomāt arī par šo jau darbinieku, kurš bija iefiltrējies mm, un iz, kodols pēkstacijā Beļģijā, kas tiešām šausminošs scenārijs, ka jau to izdomām līdz galam. Tātad iespējamie scenāriji izmantojot arī iefiltrējušos personālu, dronus, bezpilota mm, lidaparāts un vispār iespējams citus draudus. Tas ir viss ir milzīgi apdraudējumi kritiskai infrastruktūrai. Un visbeidzot, par vispārējo pieeju, kāda ir bijusi līdz šim. Uh, kritiskai infrastruktūrai. Mēs redzam, mēs te kāpinām dažādas līmeņus, ko arī norādīja kolēģi iepriekš, un uh, arī mācāmies no mūsu iepriekšējās pieredzes un mūsu reakcijas uz šādiem incidentiem. Un sanāk, ka mēs katru reizi kāpinām zināmus pasākumus, um, bet tas nozīmē, ka mēs fiktīvi esam spējuši reaģēt uz pagātni, bet nenozīmē, ka spēsim reaģēt nākotnē. Uh, un mūsu izmantotie ieroči ir jāsat pret no tiem, ko izmanto uzbrucēji, arī kiber uh, uzbrukumiem. Un mēs redzam, ka arī paralēli jaunas tendences parādās sociālajiem mēdījiem, kas it kā rada uh, panisku reakciju, varbūt pat nenozīmīgā gadījumā. Tā kā arī parādās vēl ciešāk sazobs starp šo kiberdrošību un reālo drošību, kas ir nopietni jāpēta vēl tālāk. Uh, Mēs redzam arī jaunus uh, apdraudējumus lidostām, ko rada droni. Un, um, mēs strādājam arī pie Eiropas mēroga risinājumiem, uh, un ar Eiropas finansēm palīdzību mēs tiešām vēlamies arī runāt par iespējamu tālāku sadarbību un risinājumiem. Un visbeidzot, vēlos arī tieši nu, pievērst uzmanību dokumentam, kas runā par transporta drošību. Šeit pieejams buklets, un tas jums arī pieejams uz galda pie zāles, Aicinu to izmantot. Un mēs arī sagatavojam konkrētas rekomendācijas, lai pārvarētu zināmus tādus baltos plankumus drošības regulējumā. Un visbeidzot, mūsu asociācijas vēlas uh, izmantot pilnībā 1,5 miljonu drošības aģentu darbinieku potenciālu, un skatīties uz reālām izmaksām, ko drošības nodrošinājums maksā, un sagaida precīzas vadlīnijas turpmākajam drošības nodrošināšanai Eiropā. Paldies! Paldies jums par jūsu uh, uzrunu. Kolēģi, vai jums būtu jautājumi, komentāri? Lūdzu. Monika Holmēra, protams, saņem tik daudz komplimentu par sagatavotu ziņojumu, tā ka tikai loģiski, ka jums uzreiz dod arī vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji, godātais priekšsēdētāji, jā, paldies kolēģi, paldies arī jums par laipniem vārdiem. Es arī Helgai nodošu jūs komplements, kaut gan mēs kopā strādājam. Viņš šobrīd atrodas Dienvidkorejā delegācijas vizītē un tādēļ nevarēja šodien būt te. Jā, nu sāksim pāris jautājumu uzreiz tajā pirmā daļā. Es arī e, strādājot. E, arī savulaik nacionālā mērogā, izglītības kultūras ministrijā, esmu iekāvis savu pieredzi par uh, tieši apmācības nepieciešamību drošības darbiniekiem. Jo viņi strādā ļoti sensitīvās situācijās. Interesanti, kā mums ir ļoti daudz profesionāla izglītība, bet šajā nozarē, piemēram, Vācijā, nav nemaz tik ļoti attīstīta uh, skaidra kvalifikācija, kā piemēram tas ir galdniekiem vai citām kvalifikācijām, bet drošības darbiniekiem tas nav tāds skaidra apmācības programma. Faktiski tas viss ir atstāts precīzi tikai un vienīgi privātajās rokās, un nav nekur atrunāt tādi nacionālie standarti. Man būtu jautājums. Cik liels ir bīstamība, ka tomēr šo darbu uzsāk, nu, teiksim, nepareizie darbinieki? Uh, kur ir tik ļoti centīgi, bet, nu, teiksim, nepareiziem nolūkiem. Un cenāk, ka uh, uzņēmumu pieņem darbā uh, uzņēm, uh, darbinieks, kas faktiski, nu, viņiem nav nekādi vēlamie kandidāti, bet, nu, neviens cits nepiesakās, vai, nu, faktiski viņi pieņem tādēļ, ka, nu, citu kandidātu nav. Un vai tas ir satraucoši, un par to vajadzētu tiešām vēl domāt. Kā vispār šo profesiju padarīt tādu pievilcīgāku, tās eh, prestižu celt. Otkārt, korupcijas riski. Ka kāds mēģina vienkārši, nu, piedāvāt pieklājīgu summu. Un jūs arī minējat šo satraucošo problēmu, lai jūs varētu iepirkumu konkursā, jāpiedāvā pat zemākā cena, kas nozīmē, ka jūs jau nelegāli sākat nodarbināt savus darbiniekus. Tātad, ja jūs kādam mēģināt samaksāt uh, uh, visu pēc noteikumiem, arī ja personai būtu attiecīgi ar kvalifikācijām, tad, protams, viņam jāmaksā savādāk. Un es redzu milzīgus korupcijas riskus. Piemēram, kolēģi Gomes jau runāja par šo situāciju, ja atomu spēkstacijām, kur drošības darbiniekam ir milzīga loma. Es zinu, ka bankā uh, drošības darbiniekiem droši vien tiek maksāts pavisam pieklājīgāk jūs strādājat tur. Tā kā es redzu šeit nozīmīgu draudu. Un tālāk par atbildību. Kur var būt tāda drošība arī, nu, skatot no mūsu puses, kur ir jābūt zināmiem nosacījumiem, uz kā pamata vispār var uh, runāt par tādu vienošanos un garantijām. Uh, nu, kādā ziņā, kur veido šī situācija, ka privātais uzņēmums neuzņemas pilnu atbildību. Es runāju tieši par šo uh, sintēzes reaktoru, kur faktiski domājot par iespējamo atbildību, kas iestātos, mēs sapratām, ka nevaram izsludināt konkursu, jo iespējamā atbildība, kas iestātos, nu to neviens nav gatavs uzņemties. Jo, nu, kad jums, jūsu nozarē saprot, ir milzīgi iespējamā šī atbildība, cilvēciska atbildība, kas iestātos zināmos gadījumos. Un vēl trešais jautājums. Tas vairāk būtu pārstāvjiem, kas ir par uh, sabiedrisko transportu. Vai esat konstatējuši Es zinu, varbūt ir bijuši kādi tādi smagi uzbrukumi, kas gan nav kvalificēti kā terorismu uzbrukumi, bet kādi smagi uzbrukumi, kas varbūt kalpo par tādu signālu, jeb testu, uh, kas vispār vēl var notikt, un uh, tas ir varbūt vairāk nekā ir izskanējis publiski. Vai jūs varētu to komentēt un pastāstīt? Un vēlos arī parunāt par savu pieredzi. Uh, reiz Man interesē, es vēlējos saprast, kas notiek, jo, piemēram, metro tīkls un tā programmatūra, nu, hakeri to uzlaustu. Un ja pat tikai uz īsu laiku viņi ielaustos šai sistēmā. Un ievadīt tādu informāciju, kas varētu radīt m, mm, daudzus uh, katastrofālus uh, satiksmes negadījumus. Vai jūs varētu teikt, ko jūs izsagaidat no mums? Kāda varētu būt arī šeit vēl iespējamās darbības, lai to novērstu? Tātad, kas ir jādara izglītības ceļā vai likumdošanas ceļā? Nepaldies, Jānis Kundze, varbūt jūs te pirmā, un tad pēc tam došu tālāk referentiem vārdu. Thank you very much. Jā, paldies. Paldies par jūsu jautājumiem. Ja mēs runājam par Vāciju, tad jums tiešām taisnība jūs sakat, ka uh, nav pietiekam daudz uh, regulējošu aktu. Jā, tas ir, mm, teiksim, vis, vismazāk regulējošu aktu attiecībā uz privātajām drošības kompānijām Eiropā. Šis sektors ir um, regulēts atšķirīgi uh, visās valstīs, un mēs tādu tā kā uh, rangu tabulu uh, esam izveidojuši plaša regulācija un mazāk uh, regulēta. Mēs uh, visaugstāk vērtējam uh, tādas plašas regulējumu. Uh, Mūsu vācu kolēģis daudzus gadus jau runā par to, ka ir nepieciešama ļoti skaidra regulēšana, jo savādi, jo tiek prasīts parasti otrādais, taču šeit situācija ir otrāda. Ja nav šāda likumdošanas ietvara, ir sastādīti standarti, lai radītu kādu nošķīrumu starp no. Uh, nopietnākiem un mazāk nopietniem uh, spēlētājiem šajā sektorā. Standarti, kādi tika izmantot iepirkumā, es nevaru uh, komentēt, uh, tos es neesmu īsti speciālisti attiecībā uz vācu situāciju. Taču tas ir mēģinājums uh, kompensēt uh, uh, to, kas nav padarīts un tāds, uh, kādi, kāds ir trūkums vēl tieši pat laban. Ja mums ir līdzīgas uh, kvalitātes. Uh, apmācību un tā tālāk. Jautājums par korupciju. Jautājums par to, cik esam norūpējušies par to, ka nepareizie cilvēki var tikt pieņemti darbā privātās drošības kampānijās. Nu, pat labi notiek pārbaude, no kādas vidas viņi nāk. Nu, piemēram, ja viņi ir veikuši noziegumus vai uh, ir um, certifikāts, uh, kas tiek pieprasīts. Uh, cik lielā apmērā šie, uh, šīs pārbaudas notiek, tas nav īsti skaidrs, un kāda ir informācijas apmaiņas ar dažādajām dalībvalstīm, tas arī nav uh, optimāli atrisināts jautājums. Mēs vienkārši nu, tā īsti nezinām, jo šī uh, veida informācija nav mūsu rīcībā. Un jā, ja alga un darba apstākļi nav pietiekami, tad tas uh, vienkārši nu, pievelk mazāk kvalificēts un profesionāls cilvēks. Viņi tiks apmācība, jā, tas tā ir, taču nu, tas ir tāds apurtais loks, ja kompānijas, uh, privātās drošības uh, kompānijas pieņem darbā tikai ievērojot maksu, nevis kvalitāti, tad visa sistēma uh, paliek sliktāk līdz ar to nu, labāka vērtība ir mūsu uh, skatījumā nozīmīgāk nekā tikai mm, izmaksu jautājums. Nākamais jautājums - atbildība. Apdrošināšana maksā tikai vienu noteiktu daļu, un tad uh, paliek uh, tāda summa, ko apdrošināšana nesadz. Līdz ar to ir liela riska. Jā, ja ir šādi terorismu uzbrukumi, un ir trešā uh, puses atbildības pieprasījums, tad kompānijas nevarēs to kompensēt. Jūs runājat par to, vai valsts iestādēm būtu jāiejauc. Jā, jo uzbrukumi nav viss pret privātām drošības kompānijām, bet pret valsti un sabiedrību kopumā. Tādēļ, jā, noteikti dalību valstīm vajadzētu uh, lai būtu kāda sistēma, kas to padara iespējumu. Dažas valstis tā dara, es zinu par Franciju, nezinu par citām valstīm, un mēs noteikti atbalstītu e, ieteikumu, ko ir sastādījusi Eiropas komisija, lai izveidotu sistēmas dalību valstīs, kas e, rada adekvātu un arī e, vienādu ietvaru atbildībai. Ceru, ka atbildēju uz visiem jūsu jautājumiem. Un, protams, ka esmu gatava sniegt vēl papildus komentārus. Paldies! Paldies. Otrais jautājuma rauns. Jā, es gribētu vēl atgriezties pie pirmā jautājuma. Ja mēs runājam par cenu un kvalitāti, ļoti nozīmīgi atcerēties to, ka urbānā transporta sektorā kopumā drošības uh, personāla darbs ir saistīts ar to, ka apmācībās liela uzmanīga tiek pievērsta tam, ka lielu daļu veica operators kā tāds. Ir daž, tiek dažādā veidā mēģināts ietekmēt, kāda cilvēka strādā drošības kompānijās ar dažādiem certifikātiem. Jums ir gluži vienkārši nu, šākā tā jāapmāca strādājošie, nepieciešams liels apmācības stundu skaits par atbildību. Pavisam īsi mums jāatcerās ir tas, ka mēs runājam par publisku telpu. Mums nav šie uh, iekšpus, ārpus jautājumi. Līdz ar to atbildības jautājums ir daudz sažģītāks, jo nu, nav tādas pārbaudas punkta, kur kāds ir kaut ko palaidis garām. Nu, tas vienkārši neeksistē kā tāds. Līdz ar to uh, publiskā satiksmē šis atbildības jautājums ir aizvien. Uh, sarežģītāks, jo nav tāda pārbaudas uh, barjeru ar pārbaudas punktu. Par starpgadījumu skaitu nevaru sniegt komentāru, bet uh, jāsaka, ka ir tāda standarta procedūra drošības dienestiem un arī cilvēku uh, resursu nodaļās tiek monitorēta situācija. Dažkārt ja ir kādas uh, aizdomas, uh, jā, tad nu, rītī, rīcība notiek, bet uh, nevar sniegt uh, vairāk komentārus. Ko sagaidam? No mūsu uh, redzes punkta. Tas, ko sagaidām, ir saprātīga diskusija likumdevēju jomā. Mēs neticam standartiem, jo atšķirība piedāvātājos ir tik ļoti plaša, ka neredzam vienkārši kā viens standarta. Uh, Uh, standartizējums varētu atrisināt situāciju. To, ko mēs novērojam attiecībā uz patsākumiem, uh, kas tiek uh, piemēroti pēc kāda notikuma, tas nozīmē, ka riski vienkārši tiek pārlikti. Tas ir jāatcerās, stacijas ir pilsētās, un pat ja jūs domātu par to, ka ļoti strikti drošības noteikumi tiek pielietot un katrs tiek pārbaudīts, tad vienkārši pūles veidojas ārpus stacijas. Jūs vienkārši pārliekat šo riska faktoru. Un, ja nu, tāds uzbrukuma veicējs ir, ir uh, jau nonācis uh, satiksmes infrastruktūrā, nu, tad ir pārāk vēlu profilaksē, jo tas jau ir noticis. Līdz ar to ir nepieciešama plašāka sadarbība starp drošības kompānijām un arī rūpniecību, lai atrastu uh, un arī atrastu šos apdraudējumus vai cilvēkus, kas plāno kaut ko uh, lai atrastos ātrāk un arī reaģētu ātrāk. Lai, nu, mm, sprākst vēl ne, uh, uh, bet, nu, tas nav atrisinājums, uh, ja sprākst vēl nesprākst stacijā, bet uh, vienkārši blakus uh, telpā, tad tas nav risinājums. Nākamais runātājs. Jā, mēģināšu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Personāla izvēle un apmācība ir ārkārtīgi nozīmīga, par to jau iepriekš arī runāju. Ir atšķirīgas iespējas apmācībai un arī personāla atlasēji. Apmācība ir dārga, jo tas, kas uh, piedāvā zemes izmaksas, parasti neveic daudz apmācību pasākums. Līdz ar to kritērija ir ļoti nozīmīga personāla atlasei un apmācībai. Personāla atlases jautājums ir ļoti nozīmīgs un ir jāzina, ko jūs pieņemat darbā. Veicamie uzdevumi var būt ļoti sarežģīti un sensitīvi. Privāto uh, sfēru aizsardzības noteikumu dēļ mēs dažkārt nezinām, vai tie, kas piesakās darbam, ir jau bijuši sodīti. Man liekas, ka nav īsti uh, pareizi uzticēt drošības uh, uzdevumu veikšanu kādai personai, kas jau ir bijusi varbūt sodīta. Nākamais jautājums par kiberdrošību un uh, hacker, hacker uzbrukumiem. Ja notiek hacker uzbrukums nozīmīgām Eiropas infrastruktūrām, kā tas uh, nesen notika un kas ietekmēja situāciju Vācijā. Tā bija, uh, tas bija uzbrukums uz pasažieru informācijas uh, sistēmām. tika uh, radīta samērā sarežģīta uh, situācija dzelzceļa stacijās. Laimīgā kārtā Vācijas iestādes diezgan ātri varēja atrisināt situāciju. Mēs uh, redzam, ka ir dažādas robežas. Ir robežas politiskā jomā, ir uh, likumdošanas uh, jomā uh, ierobežojumi, dažādi likumdošana tiek uh, piemērota. Tas, kas veids kibernoziegums vai hacker uzbruk, uzbrukums. Uh, nesaskaras ne ar kādām uh, robežām. Viņi nepazīst nekādas robežas un uh, ir spējīgi tās visas apiet. Arī valsts struktūrām ir sarežģīti novērst apdraudējumu no ārzemēm, ja uh, pat nav zināms īsti no kuras puses šie apdraudējumi nāk. Tas ir saistīts ne tikai ar drošības aspektiem, bet arī nu, piemēram, ar tiem, kas plāno sistēmas un tās īsteno. Visiem precīzi jāraugās, kādus uh, līgumus viņi noslēdz un uh, kā cilvēki tiek pieņemti darbā. Daudzi no tiem, kas plāno informāciju tehnoloģiju sistēmas un tās uh, īsteno un arī apkalpo, strādā ar apakšu uzņēmējiem, kas arī uh, nodarbina apakš, apakš uzņēmējus. Bieži vien situācija ir tāda, ka ir uh, noslēgti tādi ar līgumu ar ļoti gudriem un saprātīgiem cilvēkiem, uh, kas ir uh, speciālisti informācijas tehnoloģiju jomā, bet saņem ļoti sliktu atalgojumu. Bieži šādus darbiniekus vienkārši izmanto, tas ir ne tikai korupcijas jautājums. Dažkārt cilvēki grib atrie, eh, atriepties, ja eh, viņi eh, saņem pārāk zemu atalgojumu. Arī tādas, tādi dzenuļi ir iespējami informācijas jomā kritisko infrastruktūra apkalpošanā. Tādēļ jābūt ļoti uzmanīgiem kas strādā ar drošības jautājumiem un kas pārvalda infrastruktūru. Privātās dzīves un privātuma aizsardzība ir nozīmīga, bet visiem arī ir tiesības dzīvot situācijā, kad netiek apdraudēta viņu drošība. Mēs uh, esam situācijā, kad komunikācijas tīkli, elektrotīkli, infra, infrastruktūras uzturēšanas tīkli kļūst aizvien sarežģīti. Un ja viens no, viena no komponentiem sabrūk, tad tas e, ietekmē visu sistēmu kopumā. Paldies! Nākamā runātāja ir Gomeša kundze. Gribu uzdot jautājumu Pjānas kundzei. Uh, Jūs runājat par Dēļijas situāciju, un es neesmu es eksperti. Jūs teicāt, ka dažkārt situācija ir biedējoša. Bēļģijas iestādes un, piemēram, joda tablešu izdalīšanas akcija. Man likās tas ārkārtīgi savādi, ka Bēļģijas varas iestādes atsakās informēt šo komiteju par šiem jautājumiem. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu mūs eh, informēt par to, kas jums ir zināms un eh, ko īsti jūs eh, domājat ar šo apdraudējumu situāciju jūsu prezentācijā. Tāpat es gribētu uzdot jautājumu par spēkstacijām. Mēs uh, viesosimies uh, Antverpenes ostā, tur ir kodolspēkstacijas reaktors un uh, saskaramies ar atteikumu tikties ar jebkādu atbildīgo personu par šīs kodolspēkstacijas drošību un apsardzi. Esmu ļoti norīv, norūpējusies un arī uh, apbēdināta par šādu situāciju. Tāpat gribētu jautāt varbūt eh, Zönčenas eh, kundzi vai Pjānas kundzi, vai jūs varētu mūs informēt par to, kāds ir jūsu iespējas par uh, lidlauku drošību. Es nedomāju lidostas, ko ar operātori ir vai nu valsts vai uh, privātās kompānijas. Uh, Uh, kur privātās uh, kompānijas strādā, bet gan lidlaukus. Uh, vai situācija ir atšķirīga dažādajās valstīs? Jo man liekas, ka tie, šie lidlauki tiek izmantoti plaši kriminālām darbībām un arī terorismas, terorismu veicināšanai. Vai jūs varētu arī precīzāk atbildēt uz jautājumiem par droniem, par bezpilotiem? bez pilota lidķermeņiem un kāda ir regulācija. Viņi vienkārši nav pakļauti regulējošiem normām vai ir pietiekami daudz tā, kā jūs varat reģistrēt šādu bezpilotu lidaparātu, bet kā jūs turpināt darbību, vai tas kā transporta kaut kāds veikts vai uh, cita veida sabiedriskā vidē izmantotas priekšmets tiek reģistrēts. Nākamais jautājums ir par ostām. Pirms pāris gadiem daudz tika runāts par amerikāņu skenēšanas sistēmu, ko uh, daudzas Eiropas vadošās lielākās ostas uh, uh, izvietoja konteineru pārbaudēju. Kāds ir jūsu iespējas par eh, drošības situāciju šajā jomā. Paldies! Paldies daudz un dažādi jautājumi, taču es gribētu lūgt jūs eh, pēc iespējas īsi atbildēt, jo mums ir vēl viens eh, darba panels. Pianā kundz lūdzu. Centīšos izteikties īsi. Daudz jautājumu bija, un mēs varētu runāt vēl ļoti ilgi. Runājot par kodolspēkstaciju, es nekādā ziņā neesmu kodoldrošības eksperte. Uh, bet uz ko es atsaucos, tas bija iekšēju draudu gadījums Beļģijas kodolspēkstacijā, ko laimīgā kārtā izdevās laicīgi novērst. Pirms uh, sabotāžas mēģinājums gāja tālāk, es uh, nekomendēšu joda tablešu izplatīšanu, jo vienkārši es neesmu kompetenti to darīt. Runājot par šo iekšējo draudu gadījumu, mēs uh, gatavojam e-apmācības programmu aviācijas ekosistēmai un patiesībā, lai atgrieztos pie jūsu teiktā, aviācijas ekosistēmu sastāda daudzi spēlētāji. Tur nav tikai apsargi, eh, bet eh, ir grūtāk varbūt iekļūt drošības kompānijā nekā. Um, Eh, tīrīšanas kompānijā vai tam līdzīgi. Ja mēs runājam par uh, aviācijas ekosistēmu, mēs skatām visu šo sistēmu, jo uh, vājākais posms var nodarīt lielu kaitējumu visai ekosistēmai. Jūsu uh, teiktais par maziem lidlaukiem, cik zinu, tad ir Eiropas līmeņa likumdošana par lidostām un, zinām, izņēmumu mazām lidostām. Uh, Es tiešām nejūtos pietiekam zinoša šajos jautājumos, jo vienkārši es neesmu bijusi nevienā no šiem maziem lidlaukiem un neesmu nekādu ziņojumus par to saņēmusi. Runājot par bezpilotu lidaparātiem, jā, ir nacionālā likumdošana. Virknē valstu tā ir spēkā, un šie likumdošanas akti ir atšķirīgi starp valstīm, un tad ir Eiropas likumdošana, kas tiek gatavota aviācijas paketes ietvaros. Uh, Mēs diezgan plaši esam snieguši komentārus par šo paketi, jo īpaši attiecībā uz to, kas mūsu prāt izpaudās kā uh, drošības aspektu neņemšanu vērā, jo EASAS dokumentā um, ļoti pareizi, tā ir aviācijas drošības aģentūra, tur tika skatīt galvenokārt uh, Eh, drošuma aspektu un nevis drošības aspekti. Un tāpēc mēs to kā tādu mantru visu laiku atkārtojam - drošība, drošība, drošība. Ne tikai drošums ir jānovērtē. Un atbilde būtībā bija, nu, tā ir dalība valstu prerogatīva. Tātad es nezinu, kā tas viss eh, konkrēti darbosies, jo katrai dalība valstī būs eh, pašai jāveic drošības riska novērtējums Eiropas regulējumam. Es uh, ticu un ceru, ka tas darbosies attiecībā uz ostām. Jā, mūsu dokumentā, kuru es visus aicinu izlasīt, ir vesela sadaļa par ostām un jūras drošību, kuģniecības drošību. Tā kā mums nav laika atbildēt detalizēt, es uh, gribu aicināt jūs izlasīt šo nodaļu mūsu dokumentā. Mēs esam uh, devusi ieguldījumu standarta izveidē Eiropā par ostu un jūrniecības drošību, eh, skatot eh, to no privāto drošības pakalpojumu eh, skatu punkta un iespējas tos piedāvāt, bet neviens neprasa ievērot šo standartu. Standarti ir brīvprātīgi, kā jūs to zināt, mēs esam iedavuši savu ieguldījumu arī jūras, gaisa transporta standartu izveidē, uh, Un tagad runājam arī par krikata, kritisko infrastruktūru, bet ja iepirkumos netiks lietot šie standarti kā atsaucas punkts, tad mēs tur neko naudas nevaram darīt. Paldies, es domāju, ka uz visiem jautājumiem atbildēt man ir tikai pašam vēl divi jautājumi mūsu diskusijas dalībniekiem. Vispirms, eh, Pjānas kundze, jūs runājāt par to, ka ir nepieciešami tādi kā minimālie standarti Eiropā runājot par eh, regulējumu šajos jautājumos, kā tad tas darbojas ar trešajām valstīm. Ja mums ir uh, uh lidmašīna, um, vienalga no kurienes tā lidotā atlidos uz Eiropas Savienību, vai mums ir uh, starptautiskie minimālie standārti par uh, um, lidostu personālu, ja kaut kas ir, jūs varētu mums par to pastāstīt. Un um, otrs jautājums pārējiem panelistiem par um, lidostas drošību, bija runa par privātu publiskajām partnerībām un uh, iespēju šo potenciālu izmantot, kāda ir sadarbība dzelzceļa sektorā. Vienalga, vai dzelzceļš vai transporta operatori ir privāti vai publiski, vai tas ietekmē sadarbību ar drošības dienestiem vai policiju, kā tas darbojas praktē. Un šeit arī lūdzu ļoti īsi Pjānas kundze. Paldies! Mācīsimies izteikties īsi. Ir Eiropas likumdošana par aviācijas drošību, tā ir ļoti detalizēta, ir arī vienas pieturas drošības koncepcija ar trešajām valstīm, bet tas ir iespējams tikai tur, kur ir apusējība, kur ir uh, vienlīdzīgi vai līdzīgi uh, drošības standarti, ja drošība ir uh, līdzīgā līmenī, ja tas atbild uz jūsu jautājumu. Es vairāk domāju par personālu. Tātad jūs teicāt, ka vajadzīgi standarti personālam. Vai ir līdzīgi standarti arī trešajās valstīs? Jo, ja ir eh, drošības eh, likumdošanas ietvers, tas ir apusējis, bet ir jāspēj uzticēties arī trešo valstu darbiniekiem, personālam. Jā, tad tas ir sarežģīts jautājums. Es domāju, ka vesarā virknē valstu uh, Eh, ka tur drošība ir diezgan augsta, un tad ir citas eh, valstis, kur mēs varam uzdot jautājumus, un tas ir saistīti arī ar eh, iekšējiem draudiem un citām vājajām vietām um, lidostās, kas varētu ietekmēt arī Eiropas lidostas. Iespējams, jā. Detalizēti, kā tas uh, uh var tikt Eh, novērst, tas tad, tad būtu garāka atbilda vajadzīga. Nu, tad pie tā atgriezīsimies vēl kādreiz. Paldies, Lūdzu. Zonkanas kundze. Jā, paldies vispirms par eh, darbinieku kvalitāti un privāto eh, drošības sektoru. Jā, demaldos, tas bija pirmais jautājums. Sabiedriskajā transportā, kā jau es teicu, ir ļoti cieša saiknes starp došumu un drosību, un mēs vēl pievienojam klientu apkalpošanu. Un tātad Eiropā kontrastā ar ASV um, transporta uh, kompānijām bieži vien ir pašiem savi policisti ASV, tātad, kas drošību nodrošina. Eiropā tas ir ļoti reti. Parasti ir tāda jaukta situācija, ir dzelzceļa policija, kas atbild par drošību arī metro sistēmās, piemēram. Mums ir vietējā pašvaldība policija arī, kas atbild par drošību. Uh, kuru papildina paša operatora darbinieki vai pieņemtie darbinieki, apakšdarb uzņēmēji. Ir lieliski piemēri, kad šī sadarbība ļoti labi darbojas. Jā, tika uzsvērta uh, um, atšķirības starp profesionāliem un mazāk profesionāliem drošības spēlētājiem. Tad, tad ja ir šie profesionālie cilvēki, tad var labi izprat uh, operacionālos un drošības aspektus, un tur ir ļoti labi piemēri. Citos gadījumos operatori izvēlas uh, savus darbiniekus uh, nodarbināt, jo tad viņi var viņus apmācīt. Un, kad mēs runājam par privātiem operatoriem, uh, pret tā valsts un pašvaldību operatoriem, tad tā tiešām ir liela plaisa un liels darbs darāms mūsu sektoram, jo, piemēram, Briseles metro operators ir tāda kā publiska kompānija, un viņiem tagad ir atbildība par infrastruktūru un darbiniekiem. Viņi ir tur, kur viņi ir, viņi ir atbildīgi par drošību, ja es paraugos uz um, iepirkumiem, kur uh, autobusu operatori, piemēram, uz dažiem gadiem, uh, saņem līgumu, tad viņi parasti nav atbildīgi par drošību. Tad tas ir um, transporta iestādes uzdevums, jo tas ir vienīgais konstantais spēlētājs šajā vidē. Un ko mēs šeit, diemžēl, bieži vien redzam, varbūt, ka tas attiec arī uz privāto drošības uh, nozari, mēs uh, redzam, ka netiek ņemts vērā prasības un uh, īpašās zināšanas, kas ir vajadzīgs, jo ir šī te atbildības, atbildības plaisa. Uh, Bet tas parasti neatiec uz lielajām pilsētām un lielajiem operatoriem, jo viņiem visa šī atbildība ir vienā vietā. Paldies! Lūdzu, Fjabers kungs. Jā, tātad privāta publiskās partnerības. Tā ir viena no galvenajām atslēgām, kas ļaus mums nodrošināt uh, augstākus drošības standartus par pieņemamu cenu. Dzelzceļa uzņēmumi bieži vien cenšas eh, panākt vienošanās. kas eh, regulē eh, sadarbību ar publiskajām drošības iestādēm. Viņi piedāvā ekonomisko un tehnoloģisko atbalstu. atbalstu. un tādējādi drošības spēki, policijas spēki var uh, labāk strādāt un labāk, ātrāk iesaistīties. Neskatoties uz to, protams, vienmēr tiek uh, mēģināts uh, sadarboties kritiskos punktos un pretpasākumos. Paldies! Paldies, līdz ar to šī paneļa diskusija ir noslēgta. Liels paldies jums visiem, un es gribētu aicināt Onīdī kungu šeit pie sarunu galda, lai sāktu trešo uh, daļu šajā uh, rīta sanāksmē. Darbie kolēģi, tagad uh, sāksim mūsu uzklausīšanas uh, pēdējo daļu, un mums ir prieks atkal pie mums sveikt šajā komitejā Olivier Onīdī, kurš ir ģenerāla direktora vietnieks uh, migrācijas un iekšējo lietu direktorātā Eiropas komisijā un ir atbildīgs par uh, drošību jau. Uh, 2016. gada, bet eh, pirms tam viņš atbildēja par Eiropas mobilitātes tīkliem eh, mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātā, un eh, toreiz viņš uzraudzīja Transeiropas tīklu nodaļu un dzelzceļa telpas izveidi un visu, kas attiecas uz Eiropas ostu politiku. Tātad eh, viņš eh, ir divējādā ziņā eksperts šajos jautājumos, eh, par kuriem mēs šodien runājam mūsu komitejā. Es piedāvāju viņam izteikties desmit minūšu ietvaros, ja jums tas ir pieņemama un ideja, kungs. Un varbūt jūs varētu runāt par to, kā tiek pārskatīta kritiskās infrastruktūras direktīva. Lūdzu, jums vārds, Anītī, kungs. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Tā man ir privilēģija būt šeit atkal pie jums. Liels paldies par um, to, ka izgaismojot šos te kritiskās infrastruktūras jautājumus, pievēršaties tiem un diskusijas, kas mums ir bijušas līdz šim, parāda, cik sarežģīts ir šis jautājums. Tas ir jautājums, kas tiek skatīts uh, dažādos veidos Eiropas Savienībā dažādās Eiropas Savienības vietās, un mēs redzam arī, cik liela ietekme um, ir šiem pasākumiem uz dažādiem sektoriem, gan ekonomiski raugoties, gan arī runājot par būtiskām izmaiņām, kā tajā, kā darbojas šīs organizācijas, un arī konstatējām, un vēlreiz paldies, ka to jūs uzsverat savā ziņojuma projektā, ka um, Tā pilnīgi noteikti ir uh, daļa no mūsu ievainojamības. Tā ir viena no vājām vietām, ja mēs paraugāmies uz šausminošajām ainām, kas bija ar dviņu torņiem. Mēs uzreiz domājam par uh, aviāciju un uzreiz pēc dažām dienām jau bija reakcija. Uh, bija jau uh, regulējuma koncepcija, kas. Uh, Uh, joprojām ir spēkā un uh, sēdz šo aviācijas drošības aspektu, došumu aspektu. Un mēs arī uh, raudzījāmies uz ēkām un um, domājām par to, ka nākamais mērķis varētu būt kodolspēks. Tā bija mūsu reakcija toreiz. Tātad mēs ļoti sāpīgā procesā tomēr centāmies panākt kaut kādu konsensu Eiropas Savienībā uh, Um, tādā minimalistiskā veidā vienkārši nospraust virkni pamatprincipu. Pirmkārt, 2006. gadā uh, Eiropas programmas ietvaros, uh, un pēc tam tam visam sekoja šī direktīva par kritisko infrastruktūru. Tad, kad mēs redzam, kāda ir bijusi attīstība kopš tā laika, uh, Um, mēs panīgi noteikti konsultējām uh, ietvaru, kas attiec uz aviāciju, un, manuprāt, tā ir sistēma, kas atbilst draudu apmēram, uh, kas galvenokārt joprojām attiecas tieši uz aviāciju, un uh, no tā visa esam izsacinājuši arī citas svarīgas lietas citiem transporta veidiem un ir izdevies nedaudz uzrabot arī enerģijai atvēlētos aspektus, jo ir regulējums par gāzes piegāžu drošību, tur mēs arī drošuma aspektus pievienojām, bet vienīgā joma, kur mēs tiešām esam būtiskus, būtisku progresu panākuši, ir kiberdrošības joma, un tā ir joma, kurā es gribētu uzsvērt arī Eiropas parlamenta atbalstu, pateicoties tam, uh, Mums ir ne tikai tīkla informācijas eh, sistēma direktīva, bet arī aģentūra, kas ir izveidota, bet ir arī jauni pasākumi, kas nesen eh, tika piedāvāta no komisijas puses un ko jūs izskatāt par kiberdimensiju. Un šeit, es domāju, mums ir nepieciešamais ietvers Eiropas saimnības līmenī, lai sāktu tātad um, reaģēt pienācīgi uz draudiem. Es savos uh, izteikumos uh, koncentrēšos uz aspektiem, kas nav saistīti ar kiberjomu, jo pat, kamēr mēs uh, tātad reaģējām un strādājām pie kiberjautājumiem, mēs patiesībā nedaudz piemirstām citus elementus, piemēram, materiālo draudu pusi, bet arī cilvēku uh, draudus kritiskajā infrastruktūrā. Un vēlreiz liels paldies par šo īpašo komiteju, eh, kas tika izveidota, lai šos jautājumus atkal paceltu eh, darba kārtībā, kas ir ļoti eh, laicīgi, ļoti vērtīgi, jo tagad tiek pārskatīta mūsu direktīva. Pieci elementi droši vien būs jāskata, ja vēlamies uzlabot vispārējo uh, kritiskās infrastruktūras drošību. Pirmais. Eiropas līmenī ir jābūt spējīgiem uzlabot vispārējo risku novērtējumu, kāds mums ir attiecībos kritisko infrastruktūru. Kāpēc eh, mēs tik labi varam strādāt aviācijas jomā? Tāpēc, ka visi drošības pasākumi aviācijas jomā, eh, kas ir saistīti ar eh, pakalpojumiem, ar uh, lidmašīnām, bet arī ar lidostām. Par to tiek lemts, pat tie tiek veidoti, balstoties uz regulāru draudu novērtējumu, kas tiek veikts Eiropas Savienības līmenī, starp citu, ne tikai Eiropas Savienībā, bet tas ir, uh, um, atbildot uz iepriekšējo jautājumu, Um, ka tas ir pārgājis arī uz citu lidostu drošības novērtējumu, arī ienākošajiem lidojumiem, tātad valstīs, kas ir ap mums. Un pēc šausminošā negadījuma ar Malaizijas lidmašīnu uh, Ukrainas gaisa telpā mēs esam arī sākuši regulāri novērtēt pārlidojumu zonu risku. Uh, Tātad eh, visai citai kritiskajai infrastruktūrai eh, ir dalībvalstis, kurām ir ļoti uh, smalki izstrādāti uh, pasākumi, balstīt uz objektīviem faktoriem, tas tomēr tā uh, nav visur. Runājot par kodolspēkstacijām, par finanšu pakalpojumiem, par veselības aprūpas infrastruktūru, uh, un citu kritisko infrastruktūru. Te visur ir ļoti svarīgi sākt veidot un tālāk attīstīt mūsu kapacitāti, sniegt tādu kopainu par Eiropas draudu līmeni, draudu uh, veidu, uh, dabu, un tāpēc, uh, manuprāt, šorīt arī tas tika ļoti labi izskaidrots, ka vienmēr uzbrukums tiek veikts ķēdes vājākiem posmam. Tātad nav pietiekami, ja mums ir ļoti uh, Uh, labas augsta līmeņa sistēmas dažās dalībvalstīs, tam ir jābūt visur Eiropas Savienībā šim augstiem aizsardzības līmenim. Un tādējādi arī var objektīvākā veidā um, izstrādāt pasākumus, ko jūs uh, piedāvājat. Uh, ja aviācijas pasaulē šie pasākumi tiek pieņemti, uh, un uh, dažkārt arī uh, tiek īstenot kopā ar privāto sektoru pašiem operatoriem. Tas ir tāpēc, ka tas viss ir balstīts uz ļoti objektīviem kritērijiem, un tā bija viena no tagadējās direktīvas uh, vājajām vietām. Mēs tādā diezgan subjektīvā veidā prasām um, kritisko infrastruktūru, tā kā norādīt, nē, mums ir jāidentificē tādā objektīvākā veidā, uh, Uh, vājās vietas, izmantojot vispārēji pieņemtus kritērijus visā Eiropas Savienībā. Otrais aspekts, un to esam uh, jau vairāk kārt apsprieduši ar Holmējers kundzi, tiekoties uh, kosmosa intergrupas kontekstā vai arī aeronautikas kontekstā, mēs Eiropā ļoti labi spējam drošības dimensiju iestrādāt visā, ko mēs darām izstrādājot produktus, izstrādājot uh, operacionālos plānus arī attiecībā uz kritisko infrastruktūru. Tātad drošuma ziņā mums ir ļoti uh, labi izstrādāts ietvars, uh, viss, kas ir saistīts ar transportu, enerģiju, veselības sistēmām. Tur visur drošuma aspekti balstās tādā ļoti izsmalcinātā Eiropas ietvarā, un to visu um, mēs varam izdarīt ar Eiropas aģentūru starpniecību. Tas ir fantastiski. Drošības ziņā ir pilnīgi atšķirīga aina, un pat tās aģentūras, kas uh, uh drošuma aspektus iestrādā savā darbā, tam nav mandāta vai pat ir uh, ļoti uh, maz pilnvaru patiesībā drošības noteikumus iestrādāt savā darbā. Kodolenerģija. Tur ir kopīgais izpētes centrs, ir pētniecības centrs, kam ir plašas kompetences par drošumu, bet ne par drošību. EASA aviācijā tas pats, un es varētu turpināt šo sarakstu. Tātad tā ir vēl viena dimensija, runājot par eh, šo te drošumu jau no pašiem pamatiem. Mums labāk ir jāizmanto tas ietvers, kas mums ir. Uh, Uh, drošuma ziņā, un to vajadzētu censties paplašināt arī uz uh, drošības jautājumiem. Protams, ir būtiska, būtiskas atšķirības, bet ir arī ļoti uh, ciešas saiknes, piemēram, ja pilotu kabīnes durvis tiek certificētas vai uh, vilcienu vadītāja kabīnes durvis raudzīties uz drošumu un drošības aspektiem, tie ir ļoti cieši saistīti. Tātad daudzi elementi, kas jau tiek darīti drošuma dēļ, ar, lielā, ar nelielām izmaiņām mēs varētu uh, arī drošības dimensiju ņemt vērā un, un dramatiski uzlabot situāciju. Trešais elements, un uh, to arī dzirdējām, par to tika runāts šorīt, uh, būtu labāk jāizmanto tehnoloģijas un uh, tie instrumenti, kas mums jau ir. Ēler kungs, jūsu kolēģis, uh, ļoti aktīvi cīnās, lai būtu uh, būtiska pētniecība drošības jomā, un mums tas ir labāk jāizmanto. Un šeit atkal mums ir jāizveido šīs programmas, bet arī jāpanāk līdzekļi, kas pēc tam ļauj mums uh, rast risinājumus, lai gūtu progresu drošības ziņā. Un tas pats attiecas uz investīciju programmām, kas mums ir. Šeit arī runājot par valsts un pašvaldību iepirkumu, publisko iepirku, iepirkumu, mums arī investīcija programmas ir jāintegrē daudz labāk drošības dimensija, nekā to daram šobrīd. So, Tālāk arī jau šorīt ļoti aktīvi diskutējāt e, ideju par e, iekšēji radītajiem draudiem. Mēs, protams, ļoti labi saprotam materiālos aspektus, ko nozīmē uzbūvēt labāku sienu, piemēram, labākas kontrolas sistēmas, bet līdz ko ir runa par cilvēkiem, mums tas šobrīd ir kā vājš punkts un turklāt ir milzīgas atšķirības pa nozarēm. aviācijā mums ir izstrādāta ļoti precīza sistēma, lai skaidri atrunātu gan, kas notiek uz lidlauka, kas notiek pašā lidostā. Uh, bet uh, ne visur tas, diemžēl, citās nozarēs tā ir. Daļai, protams, arī tas ir kodola drošības jautājumos, bet uh, eh, kritiskās infrastruktūras nozarē kopumā tāds nav. Eiropas parlamentam uh, ir īpaša loma, jūs arī saulēcīgi mūs brīdinat un liekat mums pievērst uzmanību par arī, piemēram, strateģisko autonomiju. Jā, ir vienmēr nepieciešams papildus investīcijas, un te uzsveram tieši šo ekonomisko uh, skatu punktu. Ko tas nozīmē manam uzņēmumam, ko tas nozīmē, kā var attīstīt šīs tehnoloģijas, pārdot šādus produktus. Mēs vienmēr esam pievērsuši uzmanību lieliem investoriem, kas investē uh, gan privātajos uzņēmumos, gan valsts uzņēmumos no trešajām valstīm tātad šie investori, kas nāk. Tieši baidoties, ka šie investori nav vienmēr ar, ar nu, godīgiem nolūkiem. Varbūt, ka tieši viņi ir ieinteresēti sagraut mūsu svarīgās nozares - telekomunikāciju, transportu. Tā kā te ir absolūti jāskatās vēl dziļāk. Valsts iepirkuma kārtība, kā tas ir noteikts investīt, investoru kontroli, lai visas dalībvalstis ļoti nopietni pieiet šim jautājumam, lai izprastu un piemērot ļoti skaidri, disciplinētā veidā, ko tas nozīmē uh, iepirkuma procedūrā, uh, kristiskās infrastruktūras gadījumā, piesaistot lielus investorus kādam pārbaudēm ir jābūt. Tālāk par šo pilnvarojumu. Es aicinātu kolēģis, kas tagad tieši nodarbojas ar direktīvas novērtēšanu, izcelt vairākus elementus. Faktiski e, tieši pārceļot varbūt arī no pieredzes no kiberdimensijas. Tur mums izdevās izveidot ar ļoti nopietnu arī ietvaru. Arī, protams, ar mm, valstu atbalstu, valsts iestāžu atbalstu un privāto sektoru. Uh, Tā kā mēs domājam, šo pieredzi varam izmantot, lai arī skaidri attīstītu šīs trīs svarīgās kategorijas. Uzlabotu nacionālās spējas, būt tādiem tā kā imūniem un spēt aizsargāt kritisko infrastruktūru un arī reaģēt. Katrā dalībvalstī ir nozīmēta šī atbildīgā iestāde ir izstrāda nacionālā stratēģija, lai veidot šo Eiropas vispārējo risku novērtējumu. Nu, faktiski, kiber nozarē mēs redzam, tas ir pieņemts un tas ir nostiprinājies, bet um, citās nozarēs tas vienmēr tiek apšaubīts un tas nemaz tā nav ar sajūsmu uzņemts. Tālāk par Eiropas Savienības mēroga uh, rēģēt spēju. Mums ir šīs sadarbības grupa, mums ir jātad skaists patīkams sanāksmes, kur mēs pārnām labāko praksi, bet ar to nepietiek. Ir jāizveido patiesas, reāls operatīvais tīkls, kur mēs varam apmainīties ar reāli operatīvu informāciju par konkrētiem notikumiem, kas plānoti, kas notiek, un regulāri arī informēt viens otru par draudiem un draudu līmeni. Ja skatām atkal pa nozarēm, tā tas nav sakārtots, bet um, galvenokārt jau jāvirzās arī starp nozaru elementu. Jo arī kā jau uh, šorīt uh, diskusijas dalībnieki norādīja, ir lietas, kas ļoti cieši saistītas. Jūs runājat arī par situāciju Antverpenē, ka jums nav pieejas uh, e, kodolspēkstījai. Bet lūk, osta pat par sevi ir mm, tāds mikrokosmos, kas arī atklāja šos infrastruktūras, kritiskās infrastruktūras ciešo sasaiti, saikni savā starpā. Un to varētu iedrošināt un attīstīt daudz labāk, jo šobrīd mēs tomēr katrs skatāmies tikai uz savu atsevišķo nozari, nevis starp nozaru pieeju. Un visbeidzot, ir jānosaka arī skaidri pienākumi operatoriem, kas neskatās tikai uz kiberšo dimensiju, bet uh, visu šo spektru kopumā. Tātad uh, ņem vērā jau tradicionālo uh, drošības riskus, kas ir uh, uh, kādai spēkcijai vai transportam. Uh, tālāk reģistrēt, tie incidentu reģistrēšana, tas uh, notiek. Uh, kiberdrošības jomā, savukārt citās nozarēs tas nav. Tā nav praksa. Ja mēs kaut ko uzzinām, tas ir tādēļ, ka ir bijusi informācijas noplūde vai mēdī ir kaut ko uzzinājuši, bet tāda kā kopīga uzskaita par dažādiem incidentiem visās nozarēs nenotiek. Bet to vajadzētu. Un tāpat arī, ka Mm, šī jau projektēšanas fāzē vienmēr ir jāpatur prātā drošību. Arī jau Eiropas līmenī. Lūk, tie ir daži elementi. Mm, varbūt tas nav īpaši vēl e, smalki izstrādāts e, priekšlikums. Tas šobrīd ir kā tāds ideja apkopojums, e, bet tas arī iet kopā ar jūsu sagatavoto ziņojumu. Un es ceru, ka kopā mēs varēsim piedāvāt tādu ļoti pārliecinošu ietvaru. Paldies! Paldies, Sonidis kungs, par šo prezentāciju. Jūs teicāt, ka tā ir tāda vispārīga vilciena. Es gan teiktu, ka tā bija ļoti jau smalka struktūrēta, uh, struktūrēts priekšlikums. Un prieks dzirdēt, ka esat gatavs arī uzklausīt kolēģu ierosinājumus. Un sāksim tātad ar mūsu deputātiem. Es domāju, uzreiz Monika Holmajerai būtu pirmā vārds. Lūdzu. Zunächst einmal vielen herzlichen Sākumā paldies par tieši ļoti labo pārskatu. Jā, mums būtu interesanti uzzināt, kā uh, lietas attīstās. Jo runājot par kritisku infrastruktūru, de facto pēdējā sasaukuma laikā mēs sākām intensīvi strādāt ar šo jautājumu, tagad jautājums attīstās. Aizvien vairāk, jo sākumā mēs runājam tikai par kodolspēku stacijām, nepavirzījāmies īpaši tālu uz priekšu piekrīt Gomeškundzei. Un tāpat arī starptautiskā iestāde Vīnē, kas veic arī drošības pārbaudas. Bet, nu, jāatšķir eh, kodolspēkstacijas drošība, par to runāja Anneša Komeša, un joda talešu eh, izdalīšana ar to, kā eh, kodolspēkstacijas, kā apdraudošie faktori attiecībā uz to, ka kāds varētu tiem piekļūt vai kiberuzbrukumiem, un uh, ka šīs kodolspēkstacijas būtu apdraudētas, cik tālu šis jautājums ir skatīts. Jūs uh, runājat par uh, Karlsroe esošo institūciju, vai ir jau kādi priekšstati, cik tālu ne tikai eiropieši, bet starptautiski atzīti uh, speciālisti no Krievijas, Ķīnas, tur strādā IRC organizācijā un cik tālu jautājumi ir saistīti ar drošības jautājumiem, vai papildu kompetence būtu šim pētniecības centram jādod, jo tas jau ir pilnībā pārstrādāts un jaunizveidots. Tādēļ arī EASA kontekstā gribētu uzdot jautājumu. Nesen tika izveidots mandāts attiecībā uz bezpilota lida aparātiem jeb dronām. Es konstatēju, ka attīstība šajā sektorā ir ātrāk nekā regulējošās normas. Es jau redzēju, ka pusotra gada laikā tās būs spējīgas bez uh, pilota uh, izmantot gaisa satiksmei, transportējot uh, uh, preces uh, nelielos attālumos. Nu, vismaz tas, uh, ko lasām uh, plašsaziņas līdzekļos par uh, situāciju Dubaju. Jā. Bet tas arī ir tas, ko Eiropas ražotāji plāno uh, Eiropas gaisa telpai. Līdz ar to jautājums, cik tālu mēs šeit esam pavirzījušies uz priekšu ar likumdošanas normām Es nedomāju tikai uh, tiesiskos jautājumus, es domāju šeit arī jautājums par dronām un uh, par ietekmi uz kritisku infrastruktūru. Tā var būt uh, mazāka vai lielāka iekārta, bezpilota lidojošā iekārta. Tātad jautājums ir ne tikai par uh, dronu pašu, bet arī par uh, kritisko infrastruktūru, ko potenciāli uh, varētu skart, nu, piemēram, futbola, uh, futbola um, stadionā izmantots uh, um, aerosols uh, ir uh, spējīgs apdraudēt tūkstošiem cilvēku līdz pat uh, nāves briesmām. Cik tālu ir pavirzījušies darbus priekšu? Jo nu, šie jautājumi, teiksim, varbūt nav tie absolūti patīkamākie. Ja. Jūs pieminējāt par strateģisko autonomiju. Nu, ļoti interesanti gribētu zināt īpaši to, pirmkārt, vai strateģiskās tehniskās jomas ir identificētas, kuras mums Eiropā būtu iespēja pašiem ražot un pašiem ietekmēt, lai nodrošinātu mūsu drošību, un ja tas tā būtu, ja mēs tās būtu identificējuši, vai apvārksnes 2020 ir pareizais instruments, vai līdzīgi kā aizsardzības fondā mums jāpieņem lēmums par to, ka mēs vēlamies noteikt strateģiska ražošanu, saglabāt Eiropā strateģiska apsvēruma dēļ, bet tad, nu tas nevar būt apvārksnes 2020 jomā būt, tad ir jābūt pētniecībai drošības. Uh, jomā, kas specifiskus konkursus rīkot Eiropā, kur noteiktas struktūras varētu pieteikties šīs naudas ņemšanai. Bet apvārksnes 2020 būtu ierobežoti e, pielietots tam. Mums būs līdzekļi apvārksnim 2020. Un vai e, jārunā ar komisāru kā attiecībā uz to, ka ir specifiskas uh, aizsardzības intereses, ir jābūt arī specifiskiem iepirkuma um, procesiem, uh, kas atšķirtos no apvārksnes 2020 tagad izmantotajiem un kā tas būs nākotnē. Vai jūs varētu atbildēt? Kā mēs parasti strādājam? Nu, ja tikai jūs atteiktos no tā. Nē, nē, esmu ļoti disciplinēts. Nu, tā tad. Jautājums par kodola jautājumiem. Es domāju, ka pateicoties parlamentam un mm, pēc Fukušīmas tika noteikts ar jūsu spiedienu, ka tiek a, veikti tā sauktie stresa testi, proti drošības pārbaudas. Tas ir vienīgais pārskats, kāds mums ir visā kodola jomā Eiropas Savienībā. Uh, kas ir saistīts ar kodoldrošību. Situācija ir attīstījusies pāris gadus, un tajā laikā, kad pēc stresa testiem izvērtējums tika veikts, tas bija drīzāk nu, tāds iedrošinošs. Ir ļoti plašs potenciāls šim, šai jomai. Ne tikai Karlsroja ir pārbaudas iestādi institūts un pēt, kopējas pētniecības centrs. Uh, Mēs runājam par kopīgu pārvaldību kodolspēku stacijām un reaktoriem. Mēs zinām, ka aizvien tiem ir zinātniska kompetence un instrumenti un arī uh, drošības jautājumi ir ļoti labi noteikti mūsu likumdošanā. Ir uh, dabīgi raudzīties uz uh, standartiem drošības jomā un kritērijiem. Būtu arī vienkārši to ieviest par bezpilota lidaparātiem. Attīstība kāda tā ir, diemžēl parlaments uh, nevarēja panākt savu uh, padomu. Ļoti strikti noteica, kas ir pieļaujams kā kontrola. Un tā ir tāda pastāvīga problēma mūsu likumdošanā. Mēs pārāk daudz nosakam ie. Ja robežojošus noteikumus un nu, plašs joms netiek regulēts. Tātad likumdošana būtu ļoti liederīga certificējot lielos lidaparātus, tos, kas var uzlidot augsti, bet bezpilota aparāti kā tāda likumdošana neietver tos lidaparātus, bezpilota lidaparātus, kas, nu, piemēram, kādā no stadioniem varētu tikt izmantot. Un arī nenosaka, cik operacionāls tās ir. Tātad ne jau lidaparāta. Uh, lidaprāts pats, bet gan apstākļi, kā tiek izmantots, ar kādam mērķiem ja tiek izmantota gaisa telpa. Tas būtu tas, kas aģentūras regulējumā būtu tāda kā EASA par strateģisko uh, autonomo uh, darbības veidu. Tā nespēja aizpildīt pilnīgi visu uh, regulējumu. Jomi ir jābūt uh, drošiem, ka mēs esam soli u, uz priekšu apārks 2020. jautājumos. Jautājums ir par investīcijām, kritiskajās infrastruktūrās. Un šeit mēs neesam raudzījušies uz to, kā tas notiek. Tas ir ļoti interesants punkts. Ļoti interesanti ir skatīties uz uh, likumdošanas jautājumiem un tāpat izskatīt nacionālas likumdošanas jautājumus. Tam ir bijuši ļoti pozitīvi efekti valsts, uh, kuras situāciju jūs vislabāk pārstā, pārzinat, ir labs piemērs tam. Uh, Un uh, mums uh, visdrīzāk jābūt ļoti kritiskiem, jāpaliek ļoti kritiskiem un mēģināt arī rast tādus papildu veidus, kā dažu strateģisku infrastruktūru īpašumu vai kontroli pār tām saglabātu uh, uh, mūsu rokās. Paldies, nākamā runātāja Anna Gomeša. Es tikai pozitīvi varētu visu vērtēt. Visbeidzot, cilvēki pamožas, gadiem ilgi strādāja parlamentā, aicina pievērst uzmanību nopietniem drošības jautājumiem un ievainojumām vietām. Daudz privatizācijas pasākumu veikti, tīpaši valstīs, kurās tika īstenotas taupības programmas notika strateģiskos uh, sektoros arī mums un vispār uh, arī drošībai strateģiskos sektoros. Tas ietver, piemēram, energo tīklu manā valstī. Un tas uh, ir uh, veids, kā uh, tiek uh, pārvaldīta. Uh, pārvaldīts energo sektors atbilstoši vienotajiem tirgum, un tas tika atdalīts. Un, Tagad pēc uh, taupības pasākumiem uh, daļa nonāk uz Ķīnas komunistiskās partijas kontrolētos uzņēmumos. Divas lielākās kompānijas pieder Ķīnas uzņēmumiem un uh, tika kontrolēta Portugālai uh, uh, elektrotīklu uh, uh, darbība. Nu, fantastiska situācija un neredzu nevienu, kas būtu uh, kritizējis to. Un es visu laiku par to runāju. Jā. Priecājos, ka esam norūpējušies par to. Pat labam, tas ir arī iemesls. Starp citu, ne, Eiropas komisija nepadomu neko neveica. Un arī ne parlaments. Es gribētu zināt, vai nu vismaz ir kaut kāds mēģinājums apzināt šīs jomas, kādi objekti ir mūsu strateģiskai, auto, strateģiskai autonomai darbībai nozīmīgi un kas ir privātu un kas ir valsts aktoru, aktieru rokās un kā tas ietekmē mūsu drošību. Ja šāda apzināšana ir tikusi veikta, es esmu samērā droši, ka ne tikai manā valstī, bet tās, piemēram, ir ostas Grieķijā. Un dažāda veida drošības aizsardzības kompānijas, aizsardzības preces, dažādas tehnoloģijas. Un arī, es domāju, apzināt valsts administrācijas joms ES, kur ir veikti kiberdrošības uh, pasākumi. Šī joma, nu, arī, piemēram, uh, kas netiek Eiropas uzņēmuma, bet ķīniešu uh, kontrolēta. Mēs devāmies uz Ķīnu, Monika, jūs atcerēsieties? Huawei mums teica, ka katrs tā tad eh, drošības eh, apsvērumi ir nozīmīgi šajā kontekstā. Nu, vismaz tas ir tas, ko gribēju jautāt šajā kontekstā. Es atbildēšu, sakojuši, ka neesam apzinājuši to pat laban, bet eh, noteikti tas ir kaut kas tāds, kas eh, tagad ir ļoti nozīmīgs jautājums, un komisārs Kings eh, lūdza mums sākt darboties šajā virzienā, un tas nes jau pirmos augļus, un viens no uh, veidiem, kā atbildēt uz šo jautājumu, ir teikt, ka mēs pārskatām kritisko infrastruktūru stratēģijas ietvaru. Tā ir arī daļa no atbildes. Tas ir ne tikai investīcija jautājums, bet tās tie apstākļi, kādi tiek piemēroti, piemēram, pārdodot kritiskās infrastruktūras objekts un arī kā tirgi ir sadalīti. Šeit ir jāparaugās uz dažām atbildēm, kas ir ļoti veiksmīgas valstīs, lai labāk kontrolētu un apzinātu investīcijas un kā šīs investīcijas uh, iespējams varētu kaitēt mūsu interesēm un kā tās tiek kontrolētas. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs jautājums. Žerārs Deprē, Alde grupa. Pavisam īsi priekšsēdājas kundze, man arī tūlīt jādodas prom. Un, Edīkungs, jūs runājāt par uh, to, ka ir nepieciešams uzlabot mūsu uh, risku izvērtēšanas kapacitāti. Šīs diskusijas laikā tika uzdots jautājums par dažādiem riska tipiem. Anna Gomeša runāja par kodola spēkstaciju risku arī Beļģijā. Bet ir tāds reāls apdraudējums, ir cilvēki, Ir vairāk cilvēku gājuši bojā no meža ugunsgrēkiem Portugālē nekā no kodola spēka stacijā Beļģijā. Var runāt par ūdens piesārņojumu, saindētu ūdeni, var runāt par medikamentu. Uh, nelikumīgu pārlieci, pārdošanu, ir, var runāt par pārtiks produktu saindēšanu, ir tik ļoti dažādu risku, un es uh, piekrītu, ka jebkurā gadījumā ir nepieciešami plāni un pasākumi, lai samazinātu paredzamos riskus. Bet ir vēl viens jautājums. Tad, kad jūs runājat par uh, risku novērtējumu uzlabošanu, kāda ir iespēja, ka dažādi riski iestājas? Tā ir ne tikai uh, tehniska problēma. Vai uh, Eiropas Savienībā kaut kādā līmenī ir uh, veiktas pārdomas, nu vismaz par tehniskajiem datiem, par riskiem, par vājiem punktiem aparātos un aprīkojumā un arī slependiemetos, kā arī loģistikas spējām, lai varētu um, reaģēt uz uh, efektiem, kas varētu kaitēt iedzīvotājiem. Nu, viss var kļūt par ieroci. Arī virtuves nāzes uh, noteiktā brīdī var dramatiskas sekas uh, kodolspēkstacijā izraisīt, ja tiek uzbrukts operatoram. Uh, Vai ir kaut kas, kas aptver visus šos elementus? Tehniskā kapacitāte, informācija, informācija par, ko tas spēj eh, atsevišķās eh, šūniņas, finansējums, risku hierarhija, risku iespējamība, jo es nedomāju, ka ir iespējams izveidot tādu sabiedrību, kurā visos veikalos būs eh, ēku kvalitātes pārbaudas speciālists uh, ūdens. Uh, nu, tā kā seno romiešu laikā kāds garšoja ūdeni, vai tas nav saindēts. Vai ir tādas strateģiskās pārdomas? Anna uzdev tik ļoti daudz jautājumus par uh, dažādu aprīkojumu īpašumtiesības, bet tas nav tieši saistīts ar terorismu kā tādu, bet tieši par riskiem un par terorismu riskiem. Vai jums ir šī kapacitāte veikta izvērtējumu, ko es saucu par strateģiski izvērtējumu? Nu, atbildi ļoti vienkārši. Nav. Ja tāds tas ir dažos sektoros, tādēļ, ka tie ir sektori, kuros uh, bija vienkāršāk to akceptēt. Nu, no, piemēram, to, ko spējām uh, izdarīt drošības jomā. Gaisa uh, sektorā tā tas nav citos. Es nemēģinu jums teikt, ka šī risku analīze nav veikta, tā tiek veikta nacionālā līmenī. Ļoti profesionāli noteikti, taču, uh, sakot no tā brīža, kad mēs redzam, ka visa šī strateģiskā infrastruktūra to skar uh, starpgadījumi viens pēc otra, tad ir nepieciešama kapacitāte un uh, redzējums Eiropas līmenī. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, es aicinu labāku risku uh, apzināšanu, lai novērstu to, ka runā par visu un neko. Ir uh, jārunā par nopietniem niem riskiem, lai būtu mērķtiecīgi pasākumi tur, kur ir reāli proporcionāli atbildiespējami uz nopietniem riskiem ne tikai vispārēji, bet ievērojot atsevišķos elementus un arī normatīvos elementus. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un šī kapacitāte, tas ir arī viss, eh, pat, pat labam spēkā esošā ietvara vājais punkts. Dalībvalstis eh, nosaka, ko viņas redz kā kritisko uh, infrastruktūru, nezinu kā, uz kādas bāzes. Nu, tas viss ir tā nedaudz eh, neregulēti. Un tas, ko mēs pārmetam op ekonomiskiem operatoriem, tas, ka nav objektīva pamata, lai mērķiecīgi pievērstos uh, infrastruktūram, kas to pelna, un otrkārt, lai būtu proporcionāli risinājumi. Diskusijas kādas vairs nav eh, gaisa satiksmes jomā. Uh, un izmantojot šo piemēru var virsīties uz priekšu citās jomās. Nav vienkārši nacionālā līmenī, ir laba sadarbība ar atbilstošajām iestādēm, arī tāpat arī slavendienestiem, taču eksperti uh, ir pašu operatoru rokās. Nu, tas arī ir vēstījums, eh, ko uzklausījām šodien no rīta, un to dažādi ekonomikas eh, pārstāvji uzsver daudz vairāk eh, saišu ar dažādiem operatoriem. Tas nepieciešams, lai viņi objektīvu vērtējumu varētu dokt un izgaismot situāciju. Paldies! Paldies! Es domāju, ka esam Uzklausīšu visus, kas gribēja uzdot jautājumus. Paldies Onīdī kungam par precīzajām atbildēm jūsu redzējumu. Un a, ar to noslēdzam arī šodienas uzklausīšanu. Paldies arī tiem, kas uzstājās šodien no rīta. Viņa aizvien vēl ir zālē. Un mēs tiksimies septembrī, 13. septembrī. Pūkstens deviņos notiks mūsu nākamā sēde. Grozījumus eh, Monikas Holmējers un Helga Stīvens ziņojumam var iesniegt līdz 11. septembrim. Gribu eh, visiem novēlēt veiksmīgus eh, atvaļinājumus, gan lai iesniegtu grozījumus, gan lai atgūtu spēkus. Visiem paldies un visiem veiksmīgas brīvdienas!